Kolēģis, uh, welcome! Dārgie kolēģi, esat sveicināti! Uh, um, uh, mums, mums ir paredzēts monetārais dialogs ar ECB priekšsēdētāju Mario Draghi. Sveicam viņu šeit! Tas ir ceturtais un pēdējais šī gada monetārais dialogs. Tas notiek pēc ļoti svarīga monetāras politikas lēmuma, kura ir pieņēmusi ECB, ekonomikas atvesaļošanās ietvaros, tā šī atvesaļošanās uzņem tempu un turpinās ļoti plaši Un no otras puses, un par to arī priekšsētais Dragi noteikti plašāk runās, mēs redzam cenu, dinamiku, kas vēl nav pietiekami ilgspējīga. Algu dinamika ir īpaši vāja. Atcerieties, iepriekšējā monetārajā dialogā mums tieši bija runa par šo punktu, par ciklisko, struktūrālo, par šo procesu dabu. Tad uz šī fona ECB monetārās politikas lēmums ir bijis ļoti svarīgs, un es atzinīgi vērtēju šo lēmumu, it īpaši lēmumu saglabāt monetārās pielāgošanās pieeju, kamēr turpinās virzība uz e, nosprausto mērķi inflācijai. Very much, Mr. President. Problems sorry. with chairs. Chair problems. Okay. Yeah, sorry. It's, like, it's kind of better. It's the law, actually, yeah. Okay. Can someone check? Okay. Um, we, so we will discuss, of course. Uh, Tātad mēs, protams, apspriedīsim arī šos lēmumus. Un priekšsēdētājs Dragī noteikti arī zina, ka ekonomikas koordinātori ir izvēlējušies vēl divus tematus Eh, līdzsvara atrašanas mē, kā mērķis monetāras politikas pasākumiem, kā tiem vajadzētu izskatīties. Tas arī saistīts noteikti ar pieņemto eh, lēmumu. Mums ir arī veikti vairāk pētījumi. Daži, manuprāt, ir ļoti pārliecinoši, konstatējot kā šis mērķis atspoguļojās vairāk saistībā ar tehniskiem aspektiem ES finanšu struktūrās, bet nu par to mums būs vēl iespēja diskutēt. Tātad vairāki ļoti svarīgi jautājumi. Priekšsēdētāji Dragi, lūdzu, vārds jums. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi! Man prieks būt atpakaļ šeit Eiropas parlamentā uz manu šī gada pēdējo uzklausīšanu. Kopš iepriekšējās tikšanās reizes ECB padome ir eh, mainījusi kalibrāciju saviem monetāras politikas instrumentiem, kas sniedz tālāk par šī gada beigām. Tādēļ šogad es vispirms apspriedīšu prognozes Eirozonas ekonomikai un mūsu monetāras politikas pasākumu rekalibrāciju. Tad pēc komitejas pieprasījuma es eh, apspriedīšu Target 2 lomu, atbalstot finanšu integrāciju un monetāras politikas īstenošanu, kas savukārt ir saistīts ar dažādiem aspektiem, eh, kas ļauj interpretēt target pasākuma līdzsvaru. Ekonomiskās paplašināšanās paliek pietiekami stabila un plaša dažādās valstīs un sektoros Eirozonā. Saskaņā ar neseniem Eurostat eh, aprēķiniem eh, reālās IKP izaugsmes apjoms trešajā ceturksnī veido 2,5% gadā. Tas veido 4,5 gadus kopā, kā turpinās izaugsme un nozīmē, ka turpināsies izaugsme arī tuvākā nākotnē. IKP izaugsme ir pietiekami plaša arī dažādās valstīs un sektoros. IKP izaugsmes likmes sadalījums pa Eirozonas valstīm ir nokritis uz zemāko līmeni kopš 97. gada. To ir izraisījusi augšupvērsta konverģence. Darba tirgus turpina gūt labumu no atvesļošanās un dziļie un sāpīgie nodarbinātības zaudējumi, kas bija konstatēti krīzes laikā, šobrīd ir kompensēti, vismaz kopumā vērtējot. Kopējais bezdarbnieku skaits Eirozonā samazinājās no 18,6 miljoniem 14. gada 2. ceturksnī līdz 14,6 miljoniem iepriekšējā ceturksnī. Salīdzinot ar iepriekšējām tendencēm, nodarbinātības izaugsme ir bijusi pietiekami plaša gan dažādās valstīs, gan nozarēs. 16 no 19 Eirozonas valstīm ir pieredzējušas pozitīvu igadējo nodarbinātības izaugsmi kopš 14. gada vidus, un nodarbinātība ir pieaugusi aptuveni 60% nozaru, salīdzinot ar nulli 14. gada vidū. Šie nodarbinātības iegūmi kopā ar pieaugušu mājasemniecību labklājību atbalsta privātā patēriņa prognozes. Biznesa investīcijas arī iet uz augšu, tam eh, eh, labi palīdz uzlabojumi Um, korporatīvā ienesīgumā. Mūsu monetārās politikas pasākumi ir spēlējuši svarīgu lomu, atbalstot gan patēriņu, gan investīciju pieprasījumu, veidojot labklā, <clears throat> labvēlīgus finanšu nosacījumus Eirozonā esošām firmām maisamniecībām. Kopš 14. gada Māja beigām banku aizdošanas likmes nefinanšu iestādēm, piemēram, ir eh, samazinājušos par 120 bāzes punktu punktiem un mājasemniecībām par aptuveni 100 bāzes punktiem. Aizdevuma likmes ļoti maziem aizdevumiem, kas var tikt eh, pa, paņemt tikai aizdevumi MVU, ir samazinājušies pār gandrīz 190 bāzes punktiem. Ievērojami uzlabojumi finansējuma apstākļos MVU rada mums īpašu prieku, jo tā, tie veido divus trešdaļus no kopējā privātā sektora nodarbinātības Eirozonā. Šie uzlabojumi finanšu apstākļos nav vienīgie. Ir arī liela heterogenitāte dažādās valstīs banka aizdevuma likmēs. Piemēram, atšķirības starp uh, aizdevumu likmēm Eirozonas valstīs uh, uzņēmumiem izsniegtiem aizdevumiem ir, ļo, ir samazinājušās par aptuveni 100 bāzes punktiem kopš 2014. gada vidus. Neskaroties uz ekonomikas atvesļošanu, inflācijas dinamika vēl nav Eh, uzrādījusi pietiekami ilgstošu augšupvērstu tendenciju. Pamat inflācija oktobrī bija 1,4% un ir sagaidāms, ka īslaicīgi līdz gada beigām inflācija samazināsies. Galvenokārt tādēļ, ka eh, enerģētikas komponenti ies uz leju. Inflācijas spiediens joprojām ir neliels, jo E, tāda ir situācija saistībā ar darba tirgu. Uzlabojumi darba tirgos, kurus mēs šobrīd pieredzam, vēl nav radījuši dinamisku algu izaugsmi. Ņemot vērā šādu ekonomisko prognozi un oktobrī notikušo monetāras politikas e, sanāksmi, mēs izlēmām veikt rekalibrāciju mūsu monetāras politikas instrumentiem periodam, kas sniedz tālāk par šī gada beigām. Politikai ir jāsaglabā pietiekamu monetāro stimulu, lai nodrošinātu inflācijas likmu arī turpmāku virzību uz līmeni, kas ir zem diviem procentiem, bet ļoti tuvu tiem. Ļaujiet man īsi izskaidrot četrus galvenos lēmumus, kurus ECB padome pieņēma. Pirmkārt, Uzlabotās prognozes un pieaugoša pārliecība pakāpeniskā konverģencē, ko uzrāda inflācijas likmes, virzoties uz nosprausto mērķi, ļauj mums koreģēt mūsu aktīvu iepirkšanas programmu. Līdz ar to mēs paziņojām, ka sākot ar 2018. Eh, gada janvāri neto aktīvu iepirkumi turpināsies ik mēnesi 30 miljārdu eiro apmērā līdz 18. gada septembra beigām, vai pat tālāk, ja nepieciešams. Katrā ziņā līdz brīdim, kad ECB padome redzēs ilgspējīgu korekciju inflācijas virzībā uz tai nosprausto mērķi. Otrakārt, Kas attiecas uz reinvestīciju politiku, mēs jau esam paziņojuši, ka Eirosistēma reinvestēs pamatmaksājumus no vērtspapīriem, kas ir dzēšami un ir iepirkti APP ietvaros ilgstošā laika periodā pēc neto aktīva iepirkuma beigām. Katrā ziņā tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Tas veidos gan lab, eh, labvēlīgus likviditātes apstākļus, gan arī atbilstoši monetārās politikas nostāju. Šajā kontekstā ļaujiet man arī pieminēt, ka mēs sniedzām papildu informāciju par dzēšamām summām visām komponentēm aktīvu iepirkšanas programmā, jo mūsu politika saglabāt eh, vērtspapīru turējumā un turpināt reinvestēt ienākumus no šiem vērtspapīriem ir kļuvusi vēl svarīgāka, jo mūsu portfeļa apmērs ir pieaudzis. Mūsu mājaslapā ir atrodama informācija par visām detaļām saistībā ar ikmēneša dzēšamajām summām eh, periodā uz nākamajiem 12 mēnešiem. Treškārt, par politikas likmēm. Mēs tās saglabājam nemainīgas un atkārtoti apstiprinājām, ka mēs sagaidām, ka galvenās procentu likmes uh, paliks pašreizējā līmenī ilgāku laika periodu, un katrā ziņā ilgāk nekā mūsu neto aktīvi iepirkumi tiks veikti. Šāda secīga prognoze neto aktīvu iepirkumu programmai un politikas, politika attiecībā uz likmēm ir centrālais elements mūsu monetārajā politikā šobrīd. Nosacījums saistībā ar politiku likmju um, aspektā uh, attiecībā uz aktīvu iepirkumiem uh, vēl tikai parādīs savu pilno apmēru. Nu, visbeidzot, mēs izlēmām, ka uh, regulārās refinansēšanas operācijas turpināsies pie, pie fiksētas likmes, izmantoja tender procedūras, katrā ziņā tik ilgs, kas būs nepieciešams, vismaz līdz 2019. gada beigām. Tas ļaus nodrošināt ilgstošu viendabīgu īstenošanu monetārai politikai, vienlaicīgi nodrošinot labvēlīgus nosacījumus Eirozonas naudas tirgos. Kā ECB padome secināja sava iepriekšējās monetārās politikas sanāksmes noslēgumā, monetārās politikas atbalsts, kuru mēs sniedzam šodien, rodas no kombinētā rezultāta, kas izriet no papildus neto aktīvu iepirkumiem un uzve, izveidotajiem uzkrājumiem, iepirktajiem aktīviem, kā arī no reinvestīcijām vērtspapīros, kas būs dzēšami un balstās uz, arī uz mūsu prognozēm par procentu likmēm. Vērtējušas pasākums kopā mums ir jāturpina monetārās stimula darbības, kas ir nepieciešams, lai noturētu inflācijas likmi tuvu 2%, bet zem tēm. Ļaujiet man tagad pievērsties target bilanču tematām. Target 2 ir Eirosistēmas eh, reāla laika bruto norēķina sistēma, kas ļauj efektīvi veikt norēķinu starp bankām, gan viens valsts ietvaros, gan pāri robežām. Tad veido modernāko maksājumu infrastruktūru, kas tiek izmantota, lai centrālās bankas naudas līdzekļos veiktu norēķinus par maksājumiem, tā skaitā par monetārās politikas operācijām, finanšu tirgus instrumentiem, starpbanku un e, klientu maksājumiem. Pagājušā gadā Target 2 apstrādāja ikdienu vidēji 342 tūkstošus maksājumu, kas veido ikdienas vidējo summu 1,7 triljonus eiro. Līdz ar to tai ir būtiska loma nodrošinot monetārās politikas korektu funkcionēšanu, tāpat arī attiecībā uz finanšu tirgiem, banku un finanšu stabilitāti. Atbalstot eh, finanšu integrāciju un monetāras politikas īstenošanu, Target 2 veido stūrakmeni mūsu monetārai savienībai. Target 2 sistēmā katra Eirosistēmas Nacionālā centrālā banka eh, ir ar savu debitora vai kreditora eh, pozīciju vai bilanci attiecībā pret ECB, kas uzskaita uh, naudu, kas, naudas summu, kas e, ienāk vai iziet no konkrētās valsts konta. Target bilances attiecībā uz individuālām centrālajām bankām atspoguļo tikai norēķinus starp e, pārrobežu maksājumiem, kas veikti izmantojot Target 2. Maksājumi, kas tiek veikti aktīvi iepirkuma programmā, arī tiek veikti izmantojot Target 2 aktīva iepirkšanas eh, programma īstenošana ir nodalīta no refinansēšanas operācijām, jo tā var ietvert nekavējoties nepieciešamu pārobežu maksājumu. Tik tiešām ap 80% no Nacionāla centrāla banka iepirkumiem ir veikti no finanšu tirgus pusēm, kas neatrodas tai pašā valstī, kā eh, iepirkumu veicošā centrālā banka. Līdz ar to tas ietekmē target bilances. Turklāt aktīvu iepirkt eh, pārdevēji var reinvestēt ienākumus, no, eh, eh, kas gūti no savu portfeļa rebalansēšanas. Šis fenomens, par ko sauc par starptautisku portfeļu bilanču maiņu, var tālāk ietekmēt arī target bilances Neskatoties uz to, mēs esam pieredzējuši, ka Target 2 ir bijuši ļoti svarīga programma saistībā ar mūsu monetāras politikas pasākumu eh, efektu uz eh, mājasarniecību un uzņēmumu finansēšanas nosacījumiem. Un noslēgumā Eiropas Savienības līgumi piešķīra ECB primāro mērķi saglabāt cenu stabilitāti Eirozonā kopumā. Tas ir labākais ieguldījums, ko mēs varam veikt, lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju labklājību. Nodrošināt cenu stabilitāti ir priekšnosacījums Eirozonas ekonomikai, lai tā varētu sasniegt līdzsvarotu izaugsmes ceļu, kas ir uzturams e, ilglaicīgi. Bet tas nav vienīgais nosacījums. Līdzsvarot izaugsmas ceļu sasniegšana prasa arī eirozonas stiprināšanu attiecībā uz tā spēju tikt galā ar riskiem, kad tādi parādās. Pašreizējā ekonomiskā prognoze sniedz unikālu iespēju samazināt to, ka lieli šoki vai triecieni uh, radīs ievērojami efektu. To var izdarīt stiprinot ekonomiskās struktūras e, dalību valstīs gan ar politiskām rīcībām, gan fiskālo un struktūrālo pusi. Vienlaicīgi uzlabojot noturību ekonomikas un monetārajā savienībā, uh, no, nozīmē stiprināt mūsu kopējo institucionālo struktūru, lai novērstu šādus šokus un pārvaldītu tos. Līdz ar to es atzinīgi vērtēju Eiropas parlamentu lomu šajās diskusijās un atjaunotos centienus no Eirozonas līderiem un ministriem šī jautājuma risināšanā, kā tas atspoguļojas, piemēram, nesenajā Eirogrupas sanāksmē. Tieši šajā garā es arī tad ar nepacietību gaidu tuvo Eirosamita sanāksmi par EMU pārvaldību. Paldies par uzmanību, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much, uh, President. Liels paldies, priekšstādātāji, dragi. Uh, tagad būs jautājumi, un pirmā uzstāsies Ester Delangi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, priekšsēdētāji, dragi, ka esat atkal pie mums ieradies, lai apspriestu mūsu komitejai svarīgus jautājumus. Es gribēju jautāt par uh, pēļņu nenesošiem aizdevumiem. Un uh, jūs pats to esat uh, apzīmējis arī par uh, galveno problēmu Eiropas banku uh, tirgu, un mēs uh, arī eh, domājam, ka varēsim konsultēties ar eh, jūsu ekspertiem par šo jautājumu. Un eh, šis jautājums par sliktiem kredītiem un Eiropas depozīta garantijas schēma ir saistīti jautājumi. Es gribētu jautāt, kā mēs varam pazīrzīties uz priekšu ēdis jautājumā, jo mēs uh, to vēlamies gan referenti, gan ēnu referenti, jo ir valstis, kuras nav atrisinājušas slikto kredītu problēmu par spīti ECB ieteikumiem un kā jūs uh, uzskatāt, kā būtu uh, šī problēma jārisina, jo tā pati no sevis nepazudīs. Kāds, jūsprāt, ir reāls uh, grafiks, lai uh, šo slikto kredītu apjomu samazināt tik tālu, ka tas atbilst starptautiskajiem rādītājiem? Paldies uh, jau iepriekš par uh, jūsu apņēmību risināt abus jautājumus un pateicos iepriekš jau par jūsu atbildēm. Paldies! Jā, es piekrītu jūsu teiktajam, ka slikto kredītu jautājums un edis ir saistīti jautājumi par ēdis. Es gribu teikt, ka mēs augstu vērtējam komisijas priekšlikumu, bet mums ir jāpaturprātā, kāds ir galvenais mērķis, proti visaptveroša noguldījuma apdrošināšana. Un mēs varam uz šo mērķi virzīties soli pa solim, bet svarīgākais, lai katrs šis solis uz priekšu būtu skaidri aprēķināms, izvērtējams ar skaidriem mērķiem un rādītājiem. Visam ir jābūt izmērāmam un izvērtējumam, nevis vienkārši kaut kas tiek atlikts uz vēlāku laiku. Tātad Edis joprojām ir Banku Savienības viens no pamat pīlāriem bet uh, ir arī uh, jābūt kopīgai uh, atbildībai par uzņemtiem riskiem un šie uh, pēļņu nenesošie kredīti ir problēma, kas ir jāatrisina. Jūs jau dzirdējāt nu, īkundzes teikto, viņa uh, strādā pie uzraudzības, bet šeit ir uh, jāstrādā kop, kopīgiem spēkiem gan banku vadībai, gan uzraugiem, gan valdībām un likumdevējiem dalība valstīs ir jādomā par to, kā šīs problēmas atrisināt. Protams, vairākās valstīs ir sasniegts progress bet uh, tas ir ierobežots progress attiecībā uz jauniem uh, sliktiem kredītiem, bet netiek risināta šī pārmantotā problēma, kas bija saistīta ar lielu recesiju, uh, ko piedzīvojām pāris gadus pirms ekonomikas atveseļošanās. Tātad tagad ir jārisina šie pārmantotie jautājumi, netik daudz jaunie, jaunie jautājumi, jaunie kredīti. Tas arī viss, ko varu teikt par šo jautājumu. Paldies! Tiešām es un arī daudzi deputāti atceras noteikti šos vārdus vienmēr par to, ka visām iestādēm ir jāstrādā kopīgiem spēkiem savas kompetences ietvaros un Mūsu sarunas noslēgums ar Danielu Nīvi bija ļoti pozitīvs. Es no viņas sadzirdēju vēlmi veikt uzlabojumus, ieviest uh, papildu pasākums, ko mēs uzskatām par nepieciešamiem un, protams, uh, respektēt uh, attiecīgo iestāžu prerogatīvas un komisijas nostāja. Uh, arī ir palīdzējusi noskaidrot, kāda ir katram loma šajā jomā. Tagad es un degrupas vārdā Pervanš Peres. Paldies priekšsēdētāji, ECB priekšsēdētāji. Nu, Es, uh, protams, negribu vēl izvērst šīs debates par sliktām tiem kredītiem un noguldījumu garantiju, kaut arī tas varbūt sasaucas ar jau esošiem pilāriem banku uh, savienības jomā vai par uh, lieliem mm, centieniem samazināt riskus, bet es gribētu jautāt par tēmatu, ko jūs pieminējāt mūsu iepriekšējās viedokļu apmaiņas laikā, uh, īst, kad notika demokrātiskais dialogs ar jums, tad kolēģis Pols Tanks uzdeva jautājumu par algām. Par tika jautāts, kādā ritmā algas pieaug valstīs, uh, kurās uh, notiek strauja ekonomiskā izaugsme, bet tāpat laikā algas nepieaug, uh, lai uh, veicinātu monetārās politikas īstenošanu. Protams, par šiem jautājumiem diskutē ekonomisti, bet arī centrālo banku pārstāvjiem ir savs vārds sakām šai lietā. Un tā vietā, ja, lai jautātu par arotbiedrību, ietekmes mazināšanos vai uh, kuras varētu rosināt, uh, paaugstināt algas. Mēs runājam ar Karlos Kostas kungu, kurš ir Portugāles centrālās bankas vadītājs, un mēs apspriedām citu scenāriju. Tātad globalizācija ir ietekmējusi to veidu, kā tiek noteiktas algas. Un tā vietā, lai gūtu savā labā izmantotu Filipa uh, līkni, mums būtu jādomā par citām uh, metodēm, lai saskaņot inflāciju un algas. Uh, un vai jūs par šiem jautājumiem diskutējat ECB valdē? Paldies! mūsu nesen veiktie monetārās politikas pasākumi atspoguļo dažā to, tātad mūsu uh, valdes locekļu pārliecība par to, ka inflācija uh, sāks pieaugt un sasniegs uh, izvirzītos mērķus un uh, Uh, veicinās nodarbinātību. Bet ja mēs pārējām no vērtējuma reālās puses uz inflācijas uh, novērtējumu, tad konstatējam, ka inflācija uh, saglabājas zemā, un tas ir saistīts ar pārtiks un energoresursu cenām, kuras uh, arī mm, nepieaug strauji, un tas savukārt saistīts ar nominālo algu lēno pieaugumu. Izvērtējot biznesa vai uzņēmē darbības ciklus pagātnē, tika veikti pasākumi, lai uzlabotu darba tirgu, mazinātu bezdarbu, un ir radīts liels skaits darba vietu, 4 miljonu darba vietu četros gados. Un šis uh, ievērojamais nodarbinātības pieaugums, bezdarba samazinājums uh, notika apstākļos, kad uh, pieauga dalība darba tirgu ne tikai, protams, to nodrošināja migrantu ierašanās, bet arī sieviešu lielāka iesaistīšanās darba tirgu, un tagad ir sasniegti līdz šim nepieredzēti rādītāji šai jomā. Un arī uh, gados vecāki cilvēki uh, ir aktīvi iesaistīti darba tirgu. Arī šeit ir pieredzama uh, tādus rādītājus, kas līdz šim nav bijuši. Un uh, par spīti visām tām, uh, tāpat arī pieaug, strauji samazinās bezdarbs. Un šādā situācijā būtu jāpieaug nominālām algām, bet to mēs nekonstatējam. Uh, varam diskutēt par iemesliem. Viens no iemesliem varētu būt globalizācija, proti, ka um, mums uh, ir uh, jākonkurē darba ražīguma ziņā ar uh, visu pārējo pasauli. Un šīs atšķirības samazinās starp mums un pārējo pasauli. Otrs iemesls ir tas, ka ir bijis ilgs uh, zemes inflācijas periods. Un uh, sarunās par algām notiek uh, raugoties uz uh, pagājušo laika posmu, kurā ir bijušas, bijuši zemi inflācijas rādītāji. Tāpat varētu būt arī, ka pēc augstā bezdarba līmeņa situācija darba tirgu ir sarežģīta un galvenais mērķis ir darba vietu saglabāšana, nevis algu pieaugums. Tas būtu vēl viens no iespējamiem iemesliem. Mums ir jāpaturprātā, ka darba ražīgums ir zems joprojām. Tas arī ir viens no struktūrāliem iemesliem. Bet kopumā mēs uzskatām, ka šī ir nopietna, bet pārējoša problēma. Ar mūsu monetārās politikas atbalstu eh, izaugsme turpinās, ekonomikas atlapšana turpinās, šī virzība turpinās. Un tā kā sarunas par algām tiek veiktas retrospektīvi, tad šie pārējas posma elementi pārstās eksistēt un attiecīgi arī mainīsies algas. Tā kā pamat inflācija varētu pieaugt, par ko liecina noteiktas pazīmes, un mēs varētu sasniegt izvirzītos mērķus. Tagad vārds bērntam Lukem. Paldies, Dragīkungs, runāšu vācu valodā. Vispirms īsts komentārs par jūsu sniegto atbildi jūs teicāt, ECP ir radījusi 4 miljonus darba vietu. Es gribētu zināt, kā jūs varat zināt, ka tieši ECB šīs darba vietas ir radījusi. Un vai ši, šīs darba vietas uh, nav arī radušās ārpus eirozonas? un varbūt izaugsmas rādītāji ir arī labāk ārpus Eirozonas. Un man ir tagad šāds jautājums. ECB PSPP ietvaros 1,6 miljārdus eiro ir ieguldījusi valsts obligācijās. Jums ir, jūs glabājat šīs obligācijas no eirozonas valstīm vai var apgalvot, ka jūs esat liels un pastāvīgs kredītu izsniedzējs Eirozonas valstīm? Sorry, I, uh, such, es atvainojos tulkojumu dēļ, nesapratu jūs otro jautājumu. Mans jautājums ir tāds, vai ir tiesa, ka ECB ir liels un uh, ilgtermiņa kredītu piešķīrējs ECB, um, Eirozonas valstu valdībām? Atbild uz jūsu otro jautājumu ir nē, jo ECB ir iepirkusi, nu es nezinu, cik procentos tas ir 10, 15, 20 procenti no kopapjoma. joma un mēs to esam uh, šīs iepirkumus veikuši sekundārajā tirgu. Tātad ir jau citi kreditori vispirms iegādājušies šīs valdības obligācijas, un tad mēs tās pārpirkam. Lūks kungs, es gribu uzdot, jūs negribat atbildēt uz pirmo jautājumu, gribu uzdot jums uh, vēl vienu jautājumu. Es gribētu uzdot trešo jautājumu un atkal vācu valodā, ja jūs piekrītat. Mir ist der Unterschied zu e, Jā, ir zināms, ka ir atšķirības starp primārā un sekundāro obligāciju tirgu, bet e, tā kā jūs uh, esat šo obligāciju turētāji, tad jau tam vairs nav nekādas nozīmes. Jūs tik un tā esat Eirozonas valstu kreditors vai eh, par šiem apjomiem atsevišķām uh, eirozonas valstīm esat uzpirkuši 250% no uh, obligācija apjoma, uh, kas ir iz, izdodas 2015. 17. gadā. Un tas līdz 250%, kā jūs eh, šīs obligācijas varat pirkt un tāpat laikā ievērot aizliegumu finansēt eh, Eirozonas valstu budžetu. Atbildi mēs neko nesam pārkāpuši. Uh, mēs tikai pildām savus pilnvarus, proti uh, raudzīties, lai sasniegtu inflācijas mērķus. Un tagad varētu atbildēt arī uz jūsu pirmo jautājumu. Pirmais jautājums, kā mēs zinām, bet nu jautājums, kā jūs nezināt. Jā, tieši pateicoties finansējumā iespējām, ko rada mūsu monetārā politika, bija iespējama ekonomikas atveseļošanās. Tā ir galvenā politika, kas tiek īstenota daudzu gadu laikā. Jūs, protams, varat to apstrīdēt, bet ir daudz pierādījumu tam, ka mūsu monetārās politikas atbalsts ir uh, bijis izšķirošs uh, tā, tā ekonomikas atlapšanai, kas, uh, ko mēs piedzīvojam. Paldies. Un vēl viens jautājums tagad angļu valodā. Es jautāju, vai jūs esat pārkāpis uh, savus pilnvaras, vai arī kā jūs varat uh, izskaidrot, ka tas nav pārkāpums, ja jūs uzpērkat uh, līdz 250% no atsevišķu valdību izdotajām obligācijām. Uh, Atbilde, mēs neesam pārkāpuši mūsu pilnvaras, mēs tieši otrādi pildām savus uh, pilnvaras pienākumus, mēs esam uh, ievērojuši ierobežojumus, kas ir iekļauti šai programmā. Jā, es uh, domāju, ka Luks kungs apzinās, ka ir atšķirības starp ECB un Eirosistēmu. Tagad Tremos kungam vārds. Paldies, eh, dragi kungs, sveicu jūs Eiropas parlamentā. Divi jautājumi. Nākamgad ECB eh, sāks samazināt eh, aktīvu uzpirkšanas apjomu, lai pilnīgi izbeigtu šo programmu. Bet jautājums, kāds risks varētu rasties tām Eirozonas valstīm, kam ir vislielākais parādu apjoms, kādas uh, reformas jūs ieteiktu valstīm, kur uh, budžeta deficīts pārsniedz 3% no IKP? Uh, tālāk par uh, Eiropas depozītu apdrošināšanas schēmu, EDIS. Uh, kā jūs iedomājaties uh, šīs uh, schēmas darbību, kā nodrošināt, ka tā darbojas atbilstoši. Un visbeidzot, kā mēs varam man nomierināt investorus, ka EDIS sistēma darbosies labi, ņemot vērā, ka Itālijā tika glābtas bankas, neievērojot Eiropas Savienības noteikumus. Atbildēšu vispirms uz otro jautājumu. Mums ir notikušas garas diskusijas par ēdis, un tā rezultātā visi ir uh, sapratuši, ka uh, šī sistēma ir jāveido pakāpeniski, jo ir jāievēro noteikumi. Uh, un risku mazināšanai, risku pārdalē ir jāiet roku rokā. Un tāpat ir jāveic harmonizācija attiecībā uz vairākām svarīgām Banku Savienības iete, iezīmēm. Eh, piemēram, kreditoru hierarhija. Tā ir jāharmonizē, jā, tā ir atšķirīga dažādās valstīs, tad banku savienības izveida nav pabeigta. Protams, ir nepieciešama arī harmonizācija citās jomās, piemēram, noregulējuma režīms. Arī tas ir eh, svarīgs punkts, eh, lai varētu pabeigt banku savienības izveidi Tāpat uh, pēļņu nenesošie kredīti ir uh, svarīga problēma, un tātad tas ir process. Komisija to arī atzīst un norāda, ka ir jāiet soli pa solim, bet mēs nedrīkstam zaudēt no skata mūsu galveno mērķi visaptveroša noguldījumu uh, garantijas sistēma virzībai uz šo mērķi ir jābūt skaidri definētai, izmērāmai un skaidrai. Jautājums, vai valstis būs gatavas mazināt uh, politiskos stimulus? rekalibrācija, rekalibrēšana, par ko lēmām pagājuši nedēļ, uh, tās uh, šā paziņojuma ietekme uz finanšu tirgiem bija uh, nu, nulle jo šī kalibrēšana tika veikta ņemot vērā ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Un uh, mēnešu plūsmas samazinājās līdz 30 no 60. Politikas stimulu mazināšanās notiks uh, vidē, kur uh, nevarētu sagaidīt liels pārmaiņas, ja padomtālēms bet es gribu teikt, ka mūsu mandāts ir cenu stabilitātes nodrošināšana, nevis valsts, uh, val, val, atbalsts valdībai un uh, deficītam. Šobrīd ir pienācis brīdis, kā jau es to teicu savā ievadrunā, uh, veikt eh, struktūra reformas, eh, sakārtot sistēmas, bet arī uzlabot budžeta situāciju. Negaidot tikai uzlabojums, ko nodrošinās izaugsmu zemās eh, procentu likmes, valstīm ir jāatgūst manevrēšanas iespējas, gatavojoties uh, tam, kā varētu rasties uh, recesija vai jauna krīze. Dimitris Papadimulis. Paldies, uh, draugi kungs, runāšu grieķu valodā. Un prieks jūs redzēt mūsu komitejā. Man arī pāris jautājumu. Visu pirms, protams, par Grieķiju. Uh, ECB tagad ir viena no iestādēm, kas ir uh, aizdevēji, un uh, tagad uh, komisija un uh, uh, starptautiskais valodas fonds gatavo pozitīvu atskaiti par Grieķiju, Grieķijas bankas uh, atkopjas, kā jūs vērtējat tagad Grieķijas ekonomiku. Uh, ko jūs teiktu. Tagad trešais, eh, trešā tranšas beigas mēs piedzīvojam, un kā jūs vērtējat banku attīstību Grieķijā? Otrais jautājums saistīts ar nodokļu nemaksāšanu, ar eh, paradise papers eh, sakarām Komisija runāja pagājušā nedēļa par nodokļu nemaksāšanas vampīriem un bija runa par mm, labāku informācijas apmaiņu, harmonizāciju nodokļu jomā un caurskatāmību, jo nodokļu eh, maksātāji cieš un eh, Eiropas ekonomika eh, cieš, jo šie ārkārtīgi bagātie ļaudis sev atļaujas nemaksāt nodokļus. Kā jūs domājat risināt šo problēmu? Un trešais jautājums eh, par ziņojumu, ko publiskoja pirms pāris dienām iestāde eh, Eiropas uzraudzības padome, kur eh, runa bija par memorandu un tā īstenošanu Grieķijā, un ka tur īstenībā tiek pieļautas kļūdas, daudzas kļūdas. Un tagad uh, konstatējami deficīti. Īsnībā ECB lomu Grieķijas uzlabojumos bija grūti uh, novērtēt, jo ECB nesniedz pietiekami daudz informācijas. Uh, kā jūs atbildētu uz šo kritiku? Paldies! Pirmais jautājums bija par um, uzlabojumiem Grieķijas ekonomikam. Un tik tiešām situācija ir uzlabojusies, runājot uz re, par reālo ekonomiku, par IKP, par nodarbinātību. Un uh, īstenošana gan turpinās, pasākumi tiek īstenoti, un uh, pēc trešā pārskata sākotnējās īstenošanas mēs jau redzam labus augļus. Tagad um, Grieķijas uh, parāds. Mēs uh, redzam samazinājumu spredu vērtībā, mm, tad arī valdība, valdības uh, ierosinātie pasākumi, lai izveidotu jūkoru un uz, uzlabotu valdības parādu likviditāti, visi šie pasākumi tirgiem bija tīkami. Runājot par Grieķijas parādu, paturpināšu. Tagad mēs runājot par um, pašu kapitālu esam pie 17,1%, kas ir ļoti labs līmenis, bet Eh, bankām ir jāstabilizē to situāciju, jo noguldījuma sistēma, noguldījuma situācija bankās principā ir stabilizējusies, bet ne tik labā līmenī, kā tas bija līdz krīzei. Par otro jautājumu. Nodokļu, maksājuma, nodokļu maksāšana principā neietilpst mūsu mandātā, bet eh, mēs, protams, atbalstām pasākumus, kas ļauj apkarot nodokļu nemaksāšanu vai izvarīšanos no maksāšanas, bet, nu, principā visu, ko komisija ierosina, mēs atbalstām. Visu likumdošanas priekšlikumi. Uh, Um, mūsu redzējumā ir pozitīvi. Un trešais, jūs uh, pieminējāt revizijas palātas ziņojumu par ECB rīcību uh, Grieķijā. Te man vispārējais komentārs, un pēc tam atgriezīsimies pie jautājuma ECB. Tas ir um, revizijas palātas mandāts ir uh, limitēts. Revīzijas palāta vērtē ECB operatīvo efektivitāti. Tad, ja ECB, tas ir, ja revīzijas palāta uzdot jautājumus, kas ir tālāk, ECB arī nevar atbildēt. Un īpaši runājot par ieguldījumu, ko ECB sniegusi komisija Eirogrupai vai arī uh, pasaules grupai. Un, nu, turklāt revizijas palātas paziņojumā nav arī nekādu pierādījumu, mm, kas tagad pamatotu to, kas tur rakstīts par kļūdām un tā tālāk, ko jūs pieminējāt. Mēs uh, vienmēr runājam par reāla laika informāciju, kas balstās uz uh, reāliem pārbaudījumiem. Protams, mēs turpināsim sadarbību ar revīzijas palātu, lai noskaidrotu visas šīs lietas. Nu, šķiet, ka pateicu vairāk nekā gribēju. Filips Lamberts, lūdzu. Nu, paldies vispirms par nodarbinātības dinamiku. Es skatos uz nodarbinātības struktūru. Absolūtos skaitļos es redzu 68% Vācijā, 53% Itālijā ap 60 Beļģijā, un nu, nodarbinātība nav laba. Tad nav brīnums, kas lietas neuzlabojas Eiropā. Protams, cilvēkiem ļoti gribēto stabilu darba vietu. Cilvēki to arī pieprasa. Jūs runājat par lielākiem mājasāmniecību ienākumiem, bet kā tie tiek sadalīti? Uh, vai visi no tā gūst labumu, vai tomēr to, zināmas grupas no tā cieš, kā tas tiek sadalīts. ASV 90%, pēd, 99% e, izaugsmas pēdējo desmit gadu laikā e, no tā gūstu labumu tikai 1% iedzīvotāju. Bet man, nu, galvenais jautājums ir šāds. Jūs, ECB e vadītājs, daudz ko zināt par globālo finanšu sistēmu. Uh, kādas ir trauslas vietas šajā sistēmā Eirozonā vai ārpus tās, kas jūs īpaši satrauc runājot par ietekmi, kas tiek izdarīts uz Eirozonas valstīm? Kāpēc jūs nevarat gulēt naktīs, teiksim, par ko jūs domājat, analizējot Eirozonas finanšu stabilitāti, iekšējie vai ārējie faktori tas var būt, vai jebkas? Par pirmo jautājumu Es jums piekrītu. Es uh, jau mēģināju izanalizēt šo situāciju, uh, nominālo nodarbinātību, darba tirgumu. Un tas te, tie ir tādi faktori, ja mēs izmantojam uh, U6 Eh, aprēķinu sistēmu, lai izvērtētu nodarbinātības kvalitāti, nu, tad ir vēl viens iemesls tam, kāpēc nominālās algas eh, tādā situācijā. Mēs gan piedāvājam atbalstu, turpinām piedāvāt atbalstu, atbalstu pasākumus šai politikai un cerams, ka nomināla algu situācija uzlabosies un varam būt droši, ka kaut kad nākotnē nominālas algas sāk sāks pieaugt. Es varētu, protams, teikt, tā ir globalizācijas, digitalizācijas vaina, jo TCB e neko nevar darīt. Bet mēs neuzskatām, ka šis ir galvenais iemesls. Jūs pieminējat pareizus iemeslus, un es arī pirmīt. Tātad mums jākalibrē monetārā politika, jāatbalsta tā ar attiecīgiem pasākumiem. Uh, Uh, veicot pakāpeniskus uzlabojumus tirgu uh, līdz tam brīdim, kad nominālas algas norēģēs par um, uh, ienākumu sadalījumu. Jūs tā neteicāt, bet daži citi varētu teikt. Mm, daži saka, monetārā politika pasliktina nepilnības ienākums atdalījumā. Protams, ja jūs uh, pērkat aktīvus, tad nu, šie pircēji ir bagāti ļaudis lielākoties. Varbūt īstermiņā tas tā notiek, bet uh, ejot laikam, darba tirgus tomēr uzlabojas. Mm, te mēs uh, atkal atgriežamies pie visnopietnākā mm, mm, iemesla, kāpēc pastāv šīs nelīdzsvarotības bezdarbs šie, šīs trūkstošas darba vietas pasliktina situāciju darba tirgu un arī ar ienākumu sadalījumu situāciju pasliktina. Un, um, pagaidām pētījumi pierāda, ka mūsu pasākumi īstermiņā varbūt var pasliktināt šo situāciju, bet vidējā un ilgtermiņā tā tiks uzlabota. Līdz šai baltai dienai. Uh, mūsu monetārās politikas efekts uz mājokļu cenām mm, ir bijis pozitīvs. Un runājot par mājasāmniecībām, tur eh, šis nepilnības nelīdzvarotības samazinās īpaši jauniem uh, mājokļu uh, pircējiem, kuru situācija parasti sarežģītāka. Uh, salīdzinot eh, šo situāciju ar ASV, vai tā ir tikpat slikta vai sliktāka? Nē. Eiropas uh, uh, ienākumi un to sadalījums kontinentāli skatoties mm, norit labāk, ka mums ir dažādi sociāli, sociālā, sociālās aizsardzības modeļi. Pat ja mums uh, ir bijis ļoti augsts bezdarba līmenis krīzes laikā. Šī sociālā sistēma mūs pasargā, sociālā sistēmas modeļi. Un uh, par finanšu stabilitāti un attiecīgiem riskiem visu pirms uh, uzraugām šos riskus, um, um, pētam situāciju, skatāmies uz likviditāti, likviditātes prēmijām, to uh, novērtēšanu par zemu. Nu, mēs skatāmies, kā gūt peļņu, izmantojot esošo likviditāti. Mēs turpinām uzraudzīt finanšu stabilitāti Eirozonā, ņemot to visu vērā. Vai es te eh, saskatu eh, kādus burbuļus? Nu, nē, mēs redzam vietējo situāciju, kur eh, ir spriedze zināma, lielākoties uh, Uh, komerciāla nekustamā īpašuma tirgos. Mēs uh, redzam cenu strauju attīstību, bet uh, īstenībā nesen šīs cenas bija mākslīgi uh, tika mākslīgi turētas zemā līmenī, tā kā ņemot to vērā šī attīstība nav tik um, dramatiska. Un ja ir šīs uh, finanšu nelīdzvarotības, tad tās ir um, lokalizētas, nav sistēmiskas un uh, to izraisa īpaši šie apstākļi. Iestādes daudzās valstīs izlēmušas um, veikt makroprudenciālos pasākumus, lai risinātu šīs problēmas. Mēs jums neierosinu mainīt jūsu, grozīt jūsu monetāro politiku, jo tas netrisinātu šīs vietējās finanšu stabilitātes problēmas. Paldies, Marko Vallī. Paldies. Man ir divi jautājumi, dragī kungam. Visu pirms ECB atzinums pirms dažām dienām uh, par um, rekonstrukcijas attīstības bankas uh, pārskatu aktivitāšu pārskatīšanu un arī moratorijas, uh, kurā ir rosināts uh, piecām dienām iesaldēt visas aktivitātes. ECB arī ierosina visus tekošos kontus nobloķēt uz šo laiku, bet tie ir uh, pilsoņu noguldījumi un ietaupījumi. Kāpēc tiek ierosināts uh, iesaldēt arī šos līdzekļus? Runājot par takošiem kontiem, nu, tā mēs gan esam diezgan delikātā zonā, tā kā man interesētu jūsu argumentācija. Un tad um, peļņu nenesošie kredīti. Ko dara starptautiskās iestādes? Teiksim, Mario Draghi, Lagarda un pārējie, kā uh, visi šie cilvēki tātad risina šo jautājumu un kā iespējams manipulē uh, tirgus, lai piedāvātu stimulus partneriem, itāļu partneriem. Eh, ar to rodas eh, grūtības eh, ar pārvaldību, jo tiek spekulēts ar akcijām un obligācijām, kas tiek piedāvāts par zemu cenu. No otras puses, grūti ir panākt gaidāmo kapitāla palielinājumu. Un vajadzētu paskatīties uz lielo banku likviditāti, kas uh, rada riska uh, faktoru arī otrajā, trešajā līmenī. Kā jūs risināt šo, šīs problēmas? Nu, principā te ir jārunā par jārunā citu departamentu ECB ietveros. Es nezinu, vai tas ir tā kā monetārā politika, bet, nu, uh, Labi, paskatīsimies, kāda būs atbilde. Jā, daļreiz man ir uh, tiesības uh, vispārīgi atbildēt uh, arī uz šo jautājumu. Ja dažas nianses es izlaižu, nu, tad uh, jūs sapratīsiet, es uh, vairāk par monetāro politiku atbildu, nevis par um, uzraudzību par ECB uh, atzinumu un moratoriju. Atzinums uh, principā bija principā ierosināja to, ko ierosināja, jo tika ārkārtas stāvoklī vēlamies tomēr pietiekam elastīgumu, lai krīzi pārvaldītu. Moratorijas ļautu nogaidīt un sagatavot uzticamu risinājumu. N neļaujot eh, pasliktināties eh, likviditātes plūsmām. Dažām valstīm ir arī noteikumi par moratoriju, bet nav pierādījumi, ka moratorijas pātrinātu šo procesu. Nu, tie tāda bija kritika. Ja mums ir moratorijas, tad eh, pātrinātu banku krīzi, ļaudis mm, izņemtu līdzekļus no bankām pat ātrāk, ja šāda moratorija nebūtu. Īstenībā tas atvieglo iestāžu rēģēt spēju, bet mēs runājam par ārkārtas apstākļiem. Protams, mēs vēl vērtēsim šo situāciju, ir arī citi priekšlikumi publiskot uh, skaidri definēto, harmonizēto visiem iepriekš zinām kreditoru hierarhiju. Alternatīva moratorijam tā ir. Mums jāvienojas, lai atrisinātu šo krīzi, krīzes situāciju. Viena iespēja ir moratorijas, bet es uh, ar to vien neierobežotos. krīzes uh, hierarhijas publiskošana, kreditoru eh, hierarhijas publiskošana arī ir uh, iespēja. Un tā mēs nerunājam vairs par banku savienību. Un, ka, ja es kaut kur pieprasītu konkrētu reakciju no valdības, tā būtu tieši šī joma. Un uh, par otro, trešo līmeni, par uh, šo līmeņu portfeļiem piekrīt otrā, trešā līmeņa portfeļi varētu būt uh, delikātāki, var vairāk ciest no nepareizās cenu politikas un pieprasa labāku uzraudzību. Uh, uzraudzības iestāde sagatavos darba programmu un uh, koncentrēsies uz uh, novērtējumu veikšanu, grāmatvedības un prudenciāliem nolūkiem, jo bankām jāievēro grāmatvedības un prudenciālie noteikumi, lai tām būtu uzticami modeļi un mm, noteikumi. Lielākoties mēs novērtēsim kompleksus produktus kredītos, parādos un um, kapitālā produktos, un neierobežosimies eh, tikai ar finanšu pārskatiem, riska pārvaldību un eh, detalizētāku klasifikācijas politi parādu klasifikācijas politikas analīzi. Eh, tie tātad nebūs mūsu vienīgie mm, darba kritērija. 16. gadā ECB jau strādājusi ar trešā līmeņa aktīviem uh, ja eh, atsevišķām bankām eh, šie aktīvi ir eh, īpaši svarīgi, mēs īpaši koncentrēti pievēršamies uzraudzības pasākumiem gan uz vietas, gan um, decentralizētā veidā. Jā, mums ir jāņem vērā arī SSM Un arī prioritātes to skaidri parāda, kāds ir potenciālais līmenis. Un man arī jānorāda valīkungam moratorijas par likumdošanas projektu, un tas viss ir mūsu rokās. ECB ir savs atzinums, savs viedoklis, bet mēs esam kopā ar padomu tie, kas izstrādā likumprojektus. Līdz ar to mēs varam visu piesardzību izmantot, identificējot kritiski svarīgos elementus. Pats gan esmu diezgan skeptiski par to noskaņots, bet nu redzēsim. Koplēmums ir diezgan sarežģīts process, un visi apstākļi ir jāizvērtē iepriekš. Anemans kungs. Paldies, priekšsēdētāji Dragī. Mēs atzinīgi vērtējam informācijas saņemšanu par programmu, zinām, kritika arī par to izskanēja. Mana grupa uzskata, ka mums ir nepieciešams, jānodroši, nepieciešams nodrošināt, ka ieguvumi ir pieejami visiem, Mēs gan uzskatām, ka pašreizējā formātā tas nav ilgspējīgi. Jums ir atšķirīgs skatījums. Nu, jūs eh, to visu skatāt atbilstoši savām interesēm. Sorry, Sorry, too... Jā, nu. Ir problēmas ar tulkojumu. Vai varat vēlreiz? U hebt er anders over geoordeeld, zeg ik. Tā tad jūs uh, izlēmāt citādāk, es uh, teicu, ar zemām procentu likmēm, ar obligāciju uzpirkšanu, lai eh, nu, maskētu šo eh, vai uzlabotu eiro stabilitāti. Tagad 216 miljārdi ir iztērēti, un jūs sākat apzināties, ka to vairs nevar tā turpināt, bet jūs šo mašīnu nevarat arī apturēt, jo jūsu minētā ekonomikas atlapšana ko jūs minat kā iemeslu, lai to visu turpināt, ir pārāk vā, vārga. Uh, pārāk augsts risks vēl pastāv, un ekonomisti, zinātnieki um, arī uh, nu, Nīderlandē uh, uh, sāk un Flandrijā uh, sāk runāt par to, ka parādi ir milzīgi, ka sistēma ir uh, trausla un ka risks ir patiesībā lielāks nekā 2008. gadā, un mūsu rīcībā nav instrumentu, lai rīkotos. Profesors Vugdons no Gronens universitātes ir bijis Nīderlandes centrālās bankas direktors, runā par strausa politiku, kurš slēpi galvu smiltīs, ko jūs izmantojat krīzes pārvaldībai, un pie mazākās recesijas vai inflācijas būs jāizmanto instrumenti, instrumenti, kuru rīcībā, kuri vairs nav mūsu rīcībā. Tātad es jums jautāju tagad hipotētisku jautājumu, vai jūs uzskatāt, kā ir vēl kādi instrumenti jūsu rīcība, ja e, ekonomikas atlapšana neturpinātos, vai mēs piedzīvotu jaunu krīzi vai satricinājumus? The, um, first, the assessment... Jā, Vispirms par mūsu programmas vērtējumu. Jau pēc savas struktūras programmā ir iestrādāta pietiekami liela elastība, lai to varētu pielāgot mainīgiem apstākļiem. Otrakārt, kā jau es norādīju iepriekš, šobrīd, kaut arī mēs piesardzīgi uzraugam finanšu stabilitātes riskus. Mēs šobrīd neesam identificējuši sistēmiskus finanšu stabilitātes riskus, kas attaisnotu izmaiņas monetārās politikas nostājā. Jā, esam potenciālus riskus lokāli identificējuši, bet uz to mēs rieģējam ar makrofinanšu instrumentiem. Tomēr Ja jūs norādat uz problēmu, ka kolektīvi mums pietrūkst vietas politikai, manevrēšanas iespējas, ja sekos negatīvi apstākļi, tad varu jums piekrist. Bet šeit vispirms gan es gribētu runāt par fiskālo politiku. Neaizmirsīsim to, ka pieredze no krīzes liecina, ka valstīm, kurām nebija finanšu, eh, kurām nebija fiskālās telpas, lai tiktu galā ar krīzi, kuru deficītu un parādu līmenis jau bija tik augsts, ka jebkuras potenciāli ekspansīva rīcība būtu negatīvi vērtēta no tirgus puses. Un tad šī budžeta deficīti būtu ar vēl lielākām smagām sekām. Vēl viena problēma ir valsts obligāciju apjoms, kas pieder banku sistēmai. Tātad katru reizi, kad tiek apšaubīta valstu uzticamība, ir jārunā arī par banku sistēmas vājumu. Līdz ar to samazinās kredītu pieejamība, un tam seko recesija, kādu pieredzējām pagātnē. Līdz ar to politiskās telpas iegūšana gan e, fiskālajā aspektā, gan arī no struktūrālās puses ir pats svarīgākais. Un kad vēl labāk to darīt, ja ne šobrīd, tad, kad lietas iet labi? Tā būtu tā atbilde, ko var sniegt uz jūsu jautājumu. Paldies! Georgios Kircos. Thank you, Chairman. Uh, Prezident Dragi. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji Dragi. Izskatās, ka tur Nāras kungs, eh, Grieķijas centrālās bankas priekšsēdētājs, izjūt nopietnu politisko spiedienu. Avīze, kas atbalsta valdību, atspoguļo ekonomiskās saiknes, kas ir priekšsēdētājiem un viņas sievai Šīs publikācijas jau ir nosodītas tiesās, bet tās tiek turpinātas, un to atbalsta, manuprāt, ietekmīgi valdības locekļi. Turklāt centrālās bankas priekšsarētājs tiek apsūdzēts, ka viņš nopludina auditoru ziņojums par Atika banku un vēl vienu Grieķijas banku. Un e, tā, šie gadījumi jau tiek izmeklēti. Strunāras kungs noliedz to, ka viņš būtu vainīgs. Ņemot vērā šādu notikumu attīstību, vai jūs joprojām uzskatāt, ka Strunāras kungs ir uzticams centrālais banķieris un uzticams jūsu partneris? Vai varat izteikties par metodiku, kas tiek izmantota pret Grieķijas centrālo banķieri? Thank you. I, I don't have. Jā, paldies. Es negribētu specifiski izteikties tieši par šo lietu. Varu tikai sacīt, ka uh, Grieķijas centrālās bankas priekšsēdētājs ir uzticams ECB padomes loceklis un ir strādājis Grieķijas labā. Ja gribat, varat izmantot papildus e, pieejamo laiku vēl vienu jautājumu uzdošanai. Paldies! Es vēlētos pievienoties, Dragi kunga, optimismam par situāciju Grieķijas banku sektorā, bet šis ir ļoti liels un svarīgs jautājums Grieķijā šobrīd. Vai sistēmiskās bankas spēs sekmīgā veidā tikt galā ar sliktajiem kredītiem? Šo kredītu krājums, pareizsakot, šo kredītu krājumu vērtība samazinās ja viņi veiksmīgi tiks galā ar šo krīzi, vai nevajadzētu kādu papildu iniciatīvu, lai palīdzētu tikt galā ar šo NPL krīzi? Paldies! Es jau iepriekš izteicu komentārus par banku kapitāla situāciju šobrīd. Tomēr NPL, šie sliktie kredīti, ir viss nopietnākā problēma, kas Grieķijas banku sistēmai būtu jārisina. Notāru lēmums atturēties no elektroniskām un fiziskām izsolēm līdz gada beigām nav labs signāls. Vi, ā, viņi ir mainījuši nostāju, izlēmuši tomēr piedalīties. Nu, tā ir laba zīme, jā. Katrā ziņā tikt vaļā no NPL sliktiem kredītiem ir ļoti grūti. Mēs saprotam, ka pietiekamas garantijas no sociālā, no sabiedrības viedokļa ir izveidots, to ir izdarījusi valdība. Līdz ar to var turpināt atbrīvoties no šo slikto kredītu uzkrājuma. Nu, tā ir arī galvenā problēma, kas būtu jārisina. Jūs noteikti apzināties, ka mums būs SREP programma Grieķijas bankām pirms eh, citām. Mēs pašreizējo situāciju uzskatām par stabilu, bet ir jārisina NPL problēma, tas jādara efektīvi. Mēs arī apzināmies, ka finansēšanas apstākļi vēl nav pietiekami stabili, un eh, mums noteikti būs eh, labāka izpratne eh, par situāciju tad, kad šis srep notiks, un tieši tas arī iemesls, kāpēc mēs to darām. Jo ja ir jāveic kādi korektīvi pasākumi, tad tas ir jādara līdz gada beigām. Paldies, Fernandes kungs! Paldies, priekšsarētāji! Gribēju uzdot jautājumu par Edis, bet es domāju, ka pietiek jau jautājumu par šo tēmatu un ECB nostāju par to ir pietiekami skaidrs, līdz ar to pievērsīšu citam jautājumam. Skaitļi, kurus jūs minējāt par Eirozonas ekonomisko atvesļošanos, kas ir precīzi skaitļi, tomēr vajadzētu, tiem vajadzētu likt mums domāt par to, ka eh, šīs plais eh, output gap ir pārāk liela. Tas galvenokārt eh, ir radies enerģētikas, energo sektorā, energoresursu cenu svārstību dēļ. Uh, Un jūs teicāt, ka inflācija virzīsies uz 2%. Nu, varbūt mums ir mazliet e, piesardzīgāk jāizsakās par optimistisko noskaņu attiecībā uz Eirozonas ekonomiku. Nu, lai nu kā, jautājums ir šāds. Turpinās e, debats par e, cenu stabilitātes definīciju. Līdz ar to jautājums jums, vai ECB padome uh, ir pārskatījuši šo pieeju, tātad zem diviem procentiem, bet tuvu tiem. Bet eh, zinātniskā diskusija ekonomikas politikas jomā turpinās. Ir arī centieni sasaistīt to ar iedzīvotāju skaitu, ar eh, uzkrājumu līmeni, ietekmu uz monetāro politiku. Blanšārds, piemēram, ir eh, viens no tiem uh, kurš e, runāja par to, ka nevajadzētu koncentrēties uz inflācijas mērķi, bet uz cenu līmeņa mērķi, kas pieļautu lielākas manevrēšanas iespējas. Un pašreizējā definīcija 2% varētu teikt ir nesimetriska, jeb asimetriska, jo neviens īsti nezin, ko nozīmē, ja šīs līmenis būtu mazliet zem 2% varētu būt 2% plus mīnus 1, tāda asimetriska pieeja. Tāpat arī diskusija par to, kā tur varētu iestrādāt aktīvu vērtību, tad, kad izstrādājam monetāras politikas mērķus, piemēram, patēriņu līmeņi, investīciju aktīvi, nekustamo īpašumu aktīvi, vai arī visas eh, šīs debats, kas ir bieži par IKP. Eh, kā to varētu eh, IKP respektīvi varētu izmantot. Es neprasu jums, vai jūs mainiet, mainīsiet savu viedokli, bet eh, ko jūs domājat par šo zinātnisko diskusiju kā tādu? Jāsaka, ka ECB padomē mēs neesam apsprieduši iespēju mainīt cenu stabilitātes definīciju, un tam ir savi pamatoti iemesli. Viens no tiem ir tāds, ka mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs, un ar to es domāju centrālās bankas praktiski jebkurā valstī, katrā ziņā vislielākajās jurisdikcijās centrālās bankas pieņēma šo cenu stabilitātes definīciju 90. gadu beigās pēc vairākiem notikumiem, pēdējais no tiem bija Japānā, labu iemeslu dēļ, un tie joprojām ir spēkā arī šobrīd. Šie iemesli nav nekur pazuduši. Ir arī citi iemesli, kāpēc ECB padomē šobrīd netiek diskutēts par to. Viens no tiem saistīts ir ar uzticamību. Mainīt mērķi tikko nevar sasniegt iepriekšējo, nav pārāk uh, uzticība raisoši. Ja mēs pēkšņi izvēlētos citu mērķi, tad nākamreiz cilvēki, tad, kad inflācija būtu augstāka, teiktu, jā, tad jau jūs atkal mainīsiet savu mērķi, nosakot eh, augstāku vai attiecīgi zemāku inflācijas līmeni kā mērķi. Tas nav labs brīdis eh, domāt par šādu iespēju. Turklāt, tas, kas tiek sagaidīts, balstās tieši uz šādu definīciju. Līdz ar to izmaiņu apspriešana pat jau būtu ļoti destabilizējoši abos virzienos. Es katrā ziņā ne, neatbalstītu diskusijas par cenu stabilitātes definīcijas maiņu. Mums vajadzētu koncentrēties uz mērķa sasniegšanu, tā kā mēs to esam darījuši pēdējo pāris gadu laikā. Tā ir būtiskākā sastāvdaļa mūsu mandātā. Anna Sandēra. Merci. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, priekšsēdētāja drāgī, par to, ka esat uh, ieradies uz uh, šo vienmēr konstruktīvo un saturīgo viedokļu apmaiņu. Jūs jūsu un jūsu priekšgājēji trišē vadībā ECB vienmēr apņēmīgi rīkosies, lai nodrošinātu eirozonas stabilitāti. Es pievēršos jautājumam, par ko jūs jau runājāt, bet varbūt jūs varat arī kaut ko vēl papildināt. Tātad jūs paziņojāt, ka uh, aktīvu uzpirkšanas uh, programma tiks uh, samazināta. Kādi jūsu skatījumā ir riski, pat ja pirmā reakcija tirgos bija drīzāk pozitīva, bet kādus riskus jūs tomēr saskatāt šai ziņā un kā jūsuprāt tāds lēmums ietekmēs Eiropas ekonomiku un ba tās bankas, kuras finansē ekonomiku. Otrs jautājums par citu uh, lielvaru monetāro politiku, piemēram, uh, ASV, Japānā, Ķīnā, kā jūs ņemat vērā šo ietekmi uz uh, Eiropas ekonomiku, kad pieņemat lēmumus par monetāro politiku. Un pa, vēl beigās, uh, ja tas ir iespējams, gribu uzdot trešo jautājumu par uh, iedzīvotāju novecošanos. Šeit būtu jārod līdzsvars starp dažādām interesēm lai nodrošinātu reālās ekonomikas finansējumu un lai būtu iespējams finansēt uh, noguldījumus, uzkrājumus, domājot par uh, vecumdienām šiem cilvēkiem. Paldies! Kā jau jūs pieminējāt, mūsu pieņemtie lēmumi uh, saņēma pozitīvu reakciju tirgos vai reakcijas nebija nekādas, kas arī ir ļoti labi. Tātad mēs ļoti rūpīgi izvērtējām dažādus elementus un tos saskaņojām, proti mēneša naudas plūsmas, tālāk obligāciju izpirkšanas termiņus, MRO Tātad šeit bija vesels instrumentu kopums, kas atspoguļoja situācijas kopīgo uzlabošanos Eirozonas ekonomikam. Šobrīd jūs jautājāt par uh, kā, to, kādu risku mēs saskatām. Tātad viens no riska faktoriem, ko mēs uh, redzam, ir tas, ka uh, monetārā politika varētu kļūt stingrāk ārējo apstākļu ietekmē. Un, nu, mēs varam iedomāties, ka varētu būt uh, situācija pasaulē, kas uh, novest pie šādiem, šādas reakcijas. Tātad tas varētu būt vai nu ģeopolitisks risks, vai uh, vilšanās par uh, attiecībā uz politikas īstenošanu lielās jurisdikcijās, un tas mainītu arī prognozes un vērtējumus. Tas viss novestu pie tirgus korekcijas, kas savukārt varētu izraisīt, to mēs, protams, nevēlamies, eh, bet ka varētu eh, padarīt stingrākus finansējumu noteikumus Eirozonā. Tas mums jāpatur prātā. Un otrs jautājums, kā mēs ņemam vērā citu jurisdikciju īstenoto monetāro politiku. Visās centrālajās bankās ir uh, noteikti mandāti, tātad mūsu uzdevumi nodrošināt cenu stabilitāti. Eh, mums ir uh, duāli mandāti, bet šeit ir nacionāli ierobežojumi šiem mandātiem. Bet ko mēs noteikti ņemam vērā un izvērtējam, eh, mēs tātad ņemam vērā informāciju par monetāro politiku lielajās jurisdikcijās, bet uh, Eirozonā mūsu prioritāte ir mūsu pašu politika. Protams, mēs ņēmām vērā visu mūsu rīcībā esošo informāciju, bet situācija ir ļoti atšķirīga no um, tā, kā tas notiek nelielās uh, atvērtās ekonomikās. Jāsaka, Eirozonas ekonomika ir pietiekami liela un dominējošā loma ir iekšējiem faktoriem, kad mēs pieņemam lēmumus. Paldies, Pedro Silva Pereira. Paldies priekšsēdētāji, priekšsēdētāji dragi. Protams, nav nekādu šaubu par to, ka jūsu īstenotā monetārā politika ir bijusi izšķiroša uh, Uh, nodrošinot ekonomikas atveseļošanos un pieņemot svarīgus lēmumus, domājot par Eiropas ekonomikas uh, nākotni. Es arī atzinīgi vērtēju monetārās politikas pasākumu rekalibrāciju, uh, domājot par inflācijas mērķu ievērošanu. Tātad uh, parasti cilvēki domā par uh, tādiem uh, galvenajiem mērķiem, par, par tātad inflācijas mērķiem, par programmas īstenošanu, līdz tiks sasniegts šis inflācijas mērķis un ir paredzēts iepirkt 30 miljārdu apjomā aktīvus katru mēnesi. no 1. janvāra. Tāpat ir paziņots, ka ECB visu peļņu, kas gūta no obligāciju iepirkšanas programmas, un tas notiks tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Manuprāt, tas ir tiešām svarīgi Eiropas ekonomikai. Es gribētu uh, lai jūs eh, sīkāk pastāstītu par to, kāda ietekme būs šādam paziņojumam. Tātad tas, jūs pats teicāt, ka tas pozitīvi ietekmēs likviditāti un eh, atbilstoši monetārās politikas eh, nostāju garantēs. Jautājums, kā mēs varētu domāt par uh, līdzsvarotāku monetārās politikas stimulu uh, izvēršanu uh, Eiropas, Eirozonas valstīs. Pēdējos mēnešos ir noteikti ierobežojumi noteiktām valstīm uh, aktīvu uzpirkšanas jomā, kā piemēram Portugālei Es gribētu jautāt, vai šis paziņojums par to, ka maksājumi tiks atkal investēti šīs programmas ietvaros, vai ir valstis, kuras var sagat, sagaidīt augstāku aktīvu iepirkšanas līmeni, eh, ņemot vērā to, ka obligāciju iepirkšanas termiņš ir sasniegts. Paldies. Jā. Mēs vadamies no saviem pamatprincipiem un uh, runājot par konverģences valstīm, mēs esam tiešām jau konstatējuši lielu konverģences pakāpi virknē pasākumu. To jau es minēju ievadrunā tad. tad Eh, pievienotās vērtības pieaugums eh, Eirozonas eh, valstīs. Šeit vērojam konverģence. Un tas nozīmē, ka uh, ir lielāka konverģence valstīs, kur bija zemāks izaugsmas līmenis, tagad tas ir pieaudzis, un mēs sagaidām, ka šī tendence turpināsies. Tās ir tiešām ļoti laba ziņas, labas ziņas atveseļošanās kontekstā, ka izaugsmē eh, nav lokalizēta tikai kaut kādās atsevišķās eirozonas daļās. Mēs esam arī paziņojuši par uh, obligāciju dzēšanas apjomiem uh, katrā sadaļā un turpmāko 12 mēnešu laikā tie būs apmēram 11 miljārdi mēnesī. Protams, būs uh, atšķirības uh, mēnešu griezumā. obligācijas tik dzēst, tiks dzēstas, kad uh, pienāks termiņš, bet mēs uh, vēlamies uh, novērst uh, svārstības, un uh, šī dzēšana varētu notikt arī turpmāko divu mēnešu laikā. Tātad tas viss tiks veikts saulaicīgi. Un uh, tas notiks tajās pašās uh, Tātad eh, šie atkārtotie iepirkumi notiks tais pašās jurisdikcijās, kur tiks dzēstas obligācijas. Paldies. Paldies, Ludeks Nīdermājers. Paldies priekšsādātāji par to, ka esat pie mums atnācis. Man ir jautājums par monetāro politiku gribēju norādīt, ka jūs pārāk pieticīgi atspoguļojāt ekonomisko situāciju Eirozonā. To var uh, raksturot ne tikai kā uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, bet gan kā ievērojams pārmaiņas IKP pieaugums pieaug jau kopš 2013. gada, kopš 2016. gada pastāvīgi pieaug, samazinās bezdarbs, kopš 2013. gada samazinās arī ilgtermiņa bezdarbs, bet inflācija ir tuva nulei bet es arī paredzu, ka algas sāks pieaugt, ka ir jau tādas pazīmes, ekonomikas ir stabilas. Es uh, saprotu, ka runājot par monetārās politikas kvantitatīvo pusi, jā, šeit ir uh, Uh, ražīgi vai ražošanas apjoma atšķirības, kas būtu jāpārvar. Bet uh, es domāju, ka šīs pozitīvās pazīmes uh, sāks izvērsties vēl straujāk, un mēs nonāksim hipotētiskā situācijā, uh, un tāpat laikā būs nomināli ļoti zemas procentu likmes. Es saprotu, ka ECB ar savu kvantitatīvo politiku nodrošina zemas procentu likmes, bet man ir jautājums, vai nebūtu laiks uh, paaugstināt procentu likmes uh, saglabājot uh, šo monetāro politiku, jo pretējā gadījumā varētu pieaugt aktīvu cenas. Tāds risks pastāv. Atbilde. Jā, mēs piekrītu jūsu vērtējumam par atveseļošanos Eirozonas ekonomikā. Mēs esam pārliecināti par to, ka uh, piedzīvosim pārmaiņas nominālajās algās, kas virzīs uh, pamat inflācijas līmeni uz augšu. Salīdzinot ar situāciju, kāda bija līdz šim, kad inflācija pieauga ļoti nedaudz, bet nekādas tādas pārliecinošas augšupējošas tendences netika konstatētas. Un galvenais iemesls ir uh, tas, ka nominālās algas praktiski nepieauga. Runājot par uh, šo plaisas aizpildīšanu ražošanas apjomas ziņā, nu, mēs uh, šeit redzam arī pozitīvas iezīmes ir pozitīvas tendences IKP pieaugumā, ir arī patēriņš pieaudzis. Tagad eh, tas nodrošina jau 45% no izaugsmes eh, līdz eh, šim uh, šādas tendences uh, nebija. Tātad uh, jāraugās uz tendencēm, ne tikai uz konkrētiem skaitļiem, šīs tendences turpināsies un vēl pastiprināsies mūsu skatījumā. Tāpat laikā mums jābūt pacietīgiem un neatlaidīgiem, iztenojot uh, monetārās politikas stimulus un tie ir jākalibrē, ņemot vērā to, ka ekonomiskā situācija uzlabojas. Šajā kontekstā mēs jau vairāk esam apsprieduši jautājumu, par ko jūs arī runājāt, tātad par to, kādā secībā šos pasākumus veikt. Un pagājušajā gadā, septembrī, oktobrī, uh, Mēs vienojāmies par secību, un tas ir norādīts arī valdes vairākos paziņojumās, ka pašreizējais procentu likmju uh, rādītājs saglabāsies līdz uh, iepirkuma programmas beigām. Jo uh, ir uh, ie, procentu likmju prognozes ir stabilas un īstermiņā un arī vidējā ilgtermiņā šī prognozējamība ir saistīta ar aktīvu uzpirkšanas programmu. Tagad Jākops man vajadzekars. Paldies, priekšsēdētāji, dragīkungs. kungs. Mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka pēdējo gadu laikā īstenotā monetārā politika ir palīdzējusi sasniegt šo, šā brīža situāciju. Bet uh, ir jābūt arī piesardzīgiem, kā jūs norādījāt, ka nes nestabilā, trauslā situācijā nevajag lietas sasteigt. Tad jūs teiktais ir pamatots. Bet es tagad gribētu jautāt, nu pieņemsim, ka jūs, jūsu teiktais atbilst uh, patiesībai, ka cerības, kas varbūt uzlabosies, ka ir uh, zināma mm, inerce darba tirgū, bet ka algas uh, sāks tomēr pieaugt bet uh, jaunā normāla situācija būs tāda, ka procentu likmes vēl būs ļoti zemas salīdzinot ar uh, pieauguma tempiem, kas uh, jāsaglabāsies pašreizējā līmenī. Es nezinu, vai mēs uh, ievērojam šo zelta likumu. Tas nozīmē, ka veidosies ilgtermiņā trausla situācija finanšu stabilitātes kontekstā. Uh, Un varbūt mums ir jādomā par uh, citu definīciju stabilitātes saglabāšanai šajā jaunajā normālajā situācijā. Un es kā uh, jums, kā centrālās bankas vadītājiem, jautāju, kā jūs rīkosieties, īstenosiet monetāro politiku jaunajā normālā situācijā, kur monetārās politikas manevrēšanas iespējas ir ļoti ierobežotas. Jo mēs varam runāt par uh, jebkādiem satrisinājumiem, kas varētu rāsties, un jums būtu ļoti ierobežotas rīcības iespējas. Es gribētu zināt, uh, kā jūs varat tik galā ar šādu jaunu normalitāti, kas ir ļoti trausla. Paldies! pašreizējā situācija ir tāda, ka pastāvīgi uzlabojas IKP pieaugums, dar, situācija darba tirgu, uh, nodarbinātības rādītāji. Un tas, vai tas tā turpināsies ar ļoti uh, zemām procentu likmēm, es gribu teikt, ka situācija attīstās, un mūsu situācija ir atšķirīga nekā pārējā pasaulē. Mūsu izaugsmes rādītāji ir augstāki nekā tas ir bijis pagātnē, eh, ņemot vērā prognozes. Mēs esam tās pārsnieguši. Es nezinu, kā tas, uh, kā tas viss varētu ietekmēt Eirozonu. Es šobrīd uh, neminēšu. Ja tas tā attīstītos, kā jūs norādāt, tad finanšu stabilitāte kļūtu par jaunās normas svarīgu sastāvdaļu jau ir veikta virkne pasākumu, un e, politikas veidotāji arī pievērs lielu uzmanību tam, lai šī situācija nenovestu pie eh, traucējumiem šajā tendencē. Es labprāt vēlētos redzēt šādu normālu situāciju, kā turpinās izaugsmes tendence, kā tas ir tagad, un darba tirgus attīstība, kā tas notiek šobrīd. šobrīd. Bet šādā situācijā svarīga ir gan makro prudenciālā, gan mikroprudenciālā politika, un, kā jūs teicāt, manevrēšanas iespējas ir ierobežotas, un tādēļ šis, šie apstākļi ir jāizmanto, lai radītu manevrēšanas iespējas fiks, fiskālai politikai, struktūrālai politikai, un tas ir labākais uh, veids, kā tik galā ar šo jauno normālo situāciju, kur ir ļoti zemas procentu likmes un makro un mikro uh, prudenciālajai politikai ir jānovērš kaut, kādi, kaut kādu potenciālu satricinājumu rašanos, kas varētu visu to apdraudēt. Paldies, tagad vārds Murasankungam. Paldies priekšsādātājiem. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt par CCSP un pēc tam par monetāro politiku kā tādu. Par pirmo jautājumu CCSP. Vai ECB plāno mainīt attaisnojamības kritērijus un vai CSPP Nu, varētu turpmāk pielāgot um, arī attiecīgus piemērošanas kritērijus atkarībā no turpmākas attīstības. Un otrs jautājums par monetāro politiku. Pagājušā nedēļa um, notika konference par komunikācijas izaicinājumiem ar uh, monetārās politikas kontekstā um, Japānai piedaloties, Lielbritānijai un uh, citu valstu bankām, kā ECB plāno aktīvi uzlabot tās komunikāciju ar ārējo pasauli. Nu, kur jūs konkrēti saskatāt uzlabošanas potenciālu? Nu, izskanēja ka centrāla, valstu centrālajām bankām jāuzlabo arī ECB komunikācijas politika, vai jūs pozitīvi skatāt šo apgalvojumu, īpaši ņemot vērā, ka dažas uh, valstu centrālas bankas uh, atvērti kritizē ECB komunikācijas politiku šobrīd. Paldies! Par CSPP. Vispirms uh, mums jau ir paredzētas iegāžu programmas trijos privātu sektoros SPP, EBS, PP un um, arī um, cover bond programma mm, trešām. Tā tad iegādes ir paredzētas diezgan uh, pamatīgas un uh, um, iespējams izdosies mainīt tirgus apstākļus, uh, arī pārdalot uh, Uh, veicamas iegādes uh, visu četru programmu starpā. Tātad mm, uh, šī pārdalē arī agrāk tika piemērota limitētāk, un tagad mēs turpināsim to piemērot. Tad es ceru, ka pārdale turpināsies saskaņā ar tirgus kritērijiem. PSPP um, darbojas likviditātes apstākļos. Mm, tāpēc arī šeit mums uh, vajadzētu šo svārstī, svārstīgumu uh, nostabilizēt ar turpmākām iegādes programmām par konferenci. Mm, šis ir interesants jautājums. Uh, Vispirms konferencē izskanēja, ka komunikācijas politika ir ļoti relevanta. Mēs to redzam visu laiku. Jo skaidrāka mūsu komunikācija, jo labāk mūsu tirgi saprot. Komunikācija kā tāda kļuvusi par monetārās politikas instrumentu, piemēram, arī eh, mūsu novērošanas eh, vadlīnijas. Uh, kļuvušas par monetārās politikas instrumentu. Tātad komunikācija kļuvusi par mūsu nu, monetārās politikas neatņēmumu sastāvdaļu. Tā arī mūsu grāmatvedības, mūsu, at, mūsu um, pārskata atbildības neatņēmumu sastāvdaļu, jo mēs esam neatkarīgi mūsu politikas veidošanā, un kā es jau minēju konferencē, mēs esam neatkarīgi mūsu mandāti ietvaros, ko mums piešķīruši likumdevēji, kas tika ievēlēti, mēs netikam ievēlēti. Un tā tad eh, neievēlētā iestāde ir eh, tātad, iesniedz atskaiti ievēlēta iestādei un um, šis process ļoti svarīgs. Bet tieši ņemot vērā šo pārskatu atbildību, komunikācija kļūst par īpaši svarīgu monetārās politikas instrumentu. Un ļoti labi, ka mums ir šīs, uh, šie tiesas spriedumi, jo tie ļauj papētīt, cik labi mēs uh, izpildām mandātu. Bet viss, kas skar atbalstību mandātam, šeit ir īpaši svarīgi. Un šeit ir mūsu dubult funkcija. Vispirms attiecībā uz mūsu pienākumu un arī attiecībā uz to, kas skar monetāro politiku. Paldies, Pervanš Beresa. Paldies. Pirmajā jautājumā jau teicu, ka, teicu, ka es jums neuzdošu jautājumus attiecībā uz Banku Savienības riska samazinājumu, bet man pie tā jāatgriežas ņemot vērā notikušo diskusiju. Jo daž, daudz cilvēki to piemin, un lūk, šis ir dosie, kas ir e, jāvirza uz priekšu. Jāpilnveido Banku Savienība, jāatjauno uzticēšanās še, šīm bankām, un ja mums tas neizdosies, tad mums arī iestrēgs daudz citu dosieju kas ir tikpat svarīgi. Un šajā sakarā divi aspekti. Vispirms eh, vienmēr izskan, žēl, ka Delanga kundze nav klāt. Varbūt viņai pastāstīs, mēs runājam par riska samazinājumu un eh, risku pārdali. Bet, godīgi sakot, eh, kopš šīs uzklausīšanas ri, riska samazinājumu šo jautājumu skatām vismaz reizi gadā. Uh, Un tagad mums ir banku savienība, kur mēs runājam ne tikai par samazinājumu, bet arī pārdali. Un šķiet, ka mēs novelkam paralēli starp diviem faktoriem, bet īstenībā viss ir jāsamazina pirms uh, riski tiek pārdalīti. Un tas uh, nepalīdzēs atjaunot uzticēšanos. Jūs teicāt, uh, Uh, ka nepieciešama pilnīga uzticēšanās. Bet ko tas nozīmē? Mums uh, mēģināt progresēt uh, šajās sarunās uh, par katru cenu, vai tomēr jādomā par galīgo rezultātu? Lūk, tas ir arī pēdējais jautājums, ko es jums uzdošu. Thank you. And I completely agree with the last. Es pilnīgi piekrītu jūs pēdējiem vārdiem. Mums jābūt šim galīgajam mērķim, kuram visi piekrīt un jāvienojas par labāko ceļu, kā līdz tam nokļūtu. Un ja es uh, kaut ko teicu, kas ļāva jums mani pārprast, atvainojiet, bet nē, šiem lietām jāiet roku rokā. Uh, bet gan samazinājums, gan pārdale abi. Te jābūt konkrētai paralēlai. Kā to darīt? Par to ir komisijas priekšlikums, nu, varbūt jau arī citi ceļi. Var virzieties ātrāk, vēl ānāk, bet galvenais, ka mums paliek šis galīgais mērķis, kas vēl nav noformulēts. Mums visiem jāparakstās zem šī mērķa. Tas būs pirmais solis, un otrais būs vienoties par rīcību. Lūk, šis ceļš ir ļoti specifisks. Es pieminēju pārskatu atbildību. Nu, tad jāsniedz arī, jāiesniedz arī atskaites, lai mēs zinātu, kas uh, bija agrāk un kas, kam jānotiek un kas tad mums ir vai būs. Uh, Lūk, tā es skatu šo priekšlikumu. Paldies. Un atkal no budžeta sarunām uh, klāt uh, Morisāna kungs. Jā, esmu atpakaļ, bet mans kolēģis Toms Van, Van Denkendelāre. Uh, viņam bija jāuzdod jautājumi, bet es nebesu uzdošu jautājumus viņa vārdā, viņš ir saslimis. Uh, Pirmkārt par ECB peļņu, kur augsta līmeņa darba grupa pašu resursiem, ko vada Mario Monti, runāja par ECB eh, peļņas finansējumu pašu resursiem Eirozonas budžetam. Jautājums ir, ko jūs domājat par šo priekšlikumu un vai jūs šeit saskatāt eh, risku ECB neatkarībai? Uh, ja ECB tagad, ja, ja ECB ieņēmums iekļauts kaut kādā veidā Eirozonas budžetā. Un otrs jautājums ir par uh, digitālo valūtu. Iepriekšējo gadu laikā mums uh, parādījusies virkne digitālo valūtu, kas ietekmē ECB monopolu, mm, naudas līdzekļu izdošanā un uh, naudas. Uh, piegāžu, naudas līdzekļu piegāžu mm, kontrolēšanā. Vai eh, digitālas valūtas apdraud šo monopolu, kas ir ECB? Un vai jūs saskatāt citus riskus ap digitālām valūtām un to nākotni? Paldies par pirmo jautājumu. ECB peļņas eh, devolūcija. Requires a change in the statute of the ECB. So the, the uh, ir uh, process, um, kuru uh, mums jāsamierinās. Īstenībā mm, šī pārcelšana uz, nat, uz citiem budžetiem nav saistīta ar finanšu rezervi, kas ir 331a panta priekšmets. Bet um, mēs te mainām ECB peļņas saņēmēju, un vai šīs izmaiņas pieprasītu izmaiņas statūtos, un uh, tas mēs runājam par 331b, kas būtu jāgroza šajā gadējumā. Tad, uh, viena izmaiņa izraisīt nākamo, tas ir jāsaprot. Tagad uh, par ECB uh, eh, peļņu un to izmantošanu Eirozonā, mm, kurš uh, ar to nodarbojas, kurš to izmanto, ja mēs uz to paskatāmies, tad man šķiet, ka šie plāni ir diezgan priekšlaicīgi. Tas vēl nerada risku, ko ir ECB vispārīgāk eh, digitālas tehnoloģijas, DLT un citas, protams, ir attīstība, kas interesē ECB un uzraugus. ECB un Nacionālas bankas jau pie tā strādā jau dažus mēnešus. Koordinējam darbību, Mm, Eirozonas ECB kontekstā arī BIS notiek darbs. Un visvarīgākais aspekts šajā diskusijā ir uh, uh, kibersacīkstes, kas. Uh, atteistoties eh, digitālajai pasaulē, arī pieņemas spēkā, mm, vispār dominē šī brīža tirgus. Tāpēc uzraugi arī sāk eh, darboties, jo šis kibersacikstes ir jāuzrauga, ir jākontrolē, inspekcijas uz vietas jāveic un arī stresa testi banku iestādēm jāveic. Tiem jākļūst par ierasto praksi. Protams, šie procesi ir sarežģīti. Mēs mēģinām tagad harmonizēt uh, uh atskaišu iesniegšanu par kiberincidentiem Eirozonā un dalīties ar parapraksi visiem Nacionālo banku uzraugiem un ECB uzraugiem uh, jo skaidrs, ka rīcība šajā frontē pieprasa kolektīvos centienus. Līdzīgi tam, kā tas notiek globāli G7, G20 kontekstā un BS. Es ceru, ka ar to pietiks. Bet šī ir uh, um, zona, kuras ietekmē konstanti pieaug. Uh, Paldies, uh, Luki kungs. Divas, divas reizes uh, uzdošu jums jautājumus, un ir man tāda laime šodien. Mm, Gribu atgriezties pie iepriekšējā jautājuma. Es sapratu tā, ka jūs principā teicāt, um, ka naudas politiskie monetārie pasākumi, mm, īpaši PSPP, ir saskaņā jūsu mandātu. Bet es nesaprotu, kāpēc um, īsti nesaskatāt uh, monetāro valstu finansēšanas pār, noteikumu pārkāpumu. Iespējams, tur ir aizliegums 123. Uh, pantā ES līgumā. Un vai jūs šo pārkāpumu neatzīstat, ja ECB ir daudz obligāciju un uzstājas kā kreditors uh, Eirozonas valstīm vairāku gadu laikā, nu tad šis pārkāpums konstatējams. Uh, Un tagad man interesē, kāpēc jūs to neuzskatāt par pārkāpumu. Um, veicot monetāro valstu finansējumu. Ja ECB ir uh, šīs obligācijas, uh, īpaši, ja valstīm, kas tiek kreditētas, uh, ir konstatējami jauni valstu parādi. Un um, turpinot par jūsu mandātu, uh, PSPP favorizē valstis, kurām ir lieli parādi un lieli deficīti. ECB sistēmā tieši no šīm valstīm iepērkas visvairāk, iegādājas visvairāk obligāciju un citu finanšu produktu. Uh, un refinansēšanas nosacījumi ir vislabvēlīgākie šīm valstīm. Kā tas ir savienojams ar ECB monetārās politikas uh, mandātu? Paldies. Divi, divas atbildes. Nu, nav tā, ka mēs uh, iegādājāmies visvairāk no šīm valstīm, mēs uh, uh sekojam kapitāla atslēgas noteikumiem. Mm Tad ECB pērk arī sekundārajā tirgu. Mm. Un arī mums ir eh, tiesas spriedums, ko jūs zināt, aplūkojiet to. Un otrkārt, PSPP eh, pakļauts eh, prelimināro nolēmumu procedūrai kopienu tiesā, ko inicēja. Mm, Fed, Vācu federatīvā konstitucionālā tiesa. Jūsu jautājums konkrēti skar eh, kopienu tiesas spriedumu. Um, mums jāatturas no turpmākiem komentāriem, tā tur rakstīts. Nu, un atkal varu atkārtot, mēs uzskatām šo iegādes programmu par likumīgu un mūsu mandāta ietvaros. Paldies. Man šķiet, ka man vēl ir laiks. bet uh, Dragi kungam vēl jāatbild. Labi, tad es uzdošu jautājumu par Target 2. Vai pastāv mehānisms Target 2 sistēmas ietvaros, kas noved pie tā, uh, ka šīs nepilnības, kas ir akumulētas, uh, tiek likvidētas kaut kādā veidā. Bija jau tā ka targets vēl domāts tāda izlīdzināšanai, bet uh, tagad uh, nelīdzsvarotības ir uh, konstatējamas un mēs redzam mm, gan preču tirgus, gan kapitāla tirgus dalībvalstis, kas ir destabilizēti, vai ir mehānisms, kas ļauj to izlīdzināt, vai mums jārēķinās ar to, ka šis ne, nevienlīdzības tikai pieaugs ar laiku. Atvainojiet, man jūs jākorģē, nu nav, nebija domāts neko te izlīdzināt. Target 2 bija viens un tas pats visu laiku, un uh, tas neatspoguļo šī brīža pārpalikumus vai kapitāla mm, kontu apstākļus. Itālijā ir saistības target 2, Vācijai ir prasības target 2, ja sekot jūsu loģikai, Itālijai vajadzētu būt uh, lielākam tekošu konta deficītam nekā Vācijai, bet uh, tā tas nav. Viss ir sabalansēts. Target 2 uh, pārstāv visu maksājumu mm, sistēmu, un mēs redzam vienkārši, kur šie maksājumi ir, kad tie ir, kad tie ir veikti Par pārpalikumiem mēs te nerunājam. Un nav domāts uh, uh veikt šo uh, izlīdzināšanu, ko jūs pieminējat. Tā, tāda mērķa nebija. Labi, paldies. Um, līdz ar to mēs varam pabeigt monetāro dialogu un turpināsim otro daļu viedokļu apmaiņām ar Mario Dragi. Nu, šobrīd runāsim ar viņu kā ar Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētāju. Nu, varbūt jūs zināt, Eiropas sistēmisko risku kolēģija ir arī sniegusi daudzus dokumentus šo pēdējo mēnešu laikā. Mums pēdējā viedokļa apmaiņa ar Mariju Dragi notika maijā un tagad mēs varam koncentrēties uz uh, daudziem relevantiem aspektiem, kas skar makroprudenciālo politiku, sistēmiskus riskus, ņemot vērā uh, priekšlikumu, kas tiek uh, gatavots um, par ESA pārskatu. Tā ka dodu vārdu priekšsēdētājiem Dragi. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie ekonomikas monetāra lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man liels prieks atkal uzstāties jūsu komitejā savā amatā kā Eiropas sistēmisko risku kolēģijas priekšsēdētājiem otro reizi šogad. Kopš iepriekšējās mūsu tikšanās reizes ESRB ir publicējis savu sesto ikgadējo ziņojumu, kas aptver periodu no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 31. martam. Šajā ziņojumā ir atspoguļota ESRB riska prognoze, tiek izskatīta uh, ma makroprudenciālā analīze un apspriest savu ieguldījumu Eiropas Savienības makroprudenciālas politikas ietvarā. Tāpat ir iekļauta tālākas rīcības um, izklāsti un apraksti par iepriekšējiem SRB rekomendāciju īstenošanas progresu. Savās piezīmēs šodien es vēlētos koncentrēties uz četriem tematiem. Uh, Notikumi makroprudenciāla politikas ietvarā, it īpaši attiecībā uz precikliskā kapitāla buferi un nekustamā īpašuma instrumentiem, otrkārt SRB ziņojumu par finanšu stabilitātes ietekmi saistībā ar jauno IFRS 9 standartu, treškārt SRB ieguldījums politikas ietvarā, eh, kas iet tālāk par banku jomu, un ceturtkārt SRB darbs pie tā, lai uh, precizētu situāciju atvasinātu instrumentu tirgū. Sākšu ar preciklisko kapitālu buferi. Tas ļauj makroprudenciālām iestādēm izmantot dinamisku pieeju, lai padarītu bankas noturīgākas. Tās var palielināt eh, kapitāla prasības bankām labos laikumos, lai samazinātu eh, riskus un rīkoties pretēji sliktākos laikos. Precikliskai kapitāla buferis ir paredzēts, lai reaģētu uz potenciālu triecienu vai šoku ietekmi. Finanšu krīze parādīja, ka banku pasākumi savu bilanču stiprināšanai var ierobežot kredīti pieejamību reālai ekonomikai. Tas savukārt palielina ekonomisko lejupslīdi un pasliktina bilances kredīta riskiem materializējoties. Precikliskā kapitāla bufera atbrīvošana ļauj samazināt spiedienu uz banku bilancēm un atļaut e, tām sniegt lielākus kredītus reālai ekonomikai. Mēs jau esam pieredzējuši to, ka vairākas makroprudenciālās iestādes aktivizē šo uh, instrumentu. Sviedrija to darīja 2015. gadā, šogad Čehija un arī Slovākija ir palielinājuši savu buferu likmi, bet apvienotā karaliste ir paziņojusi, ka tā aktivizēs šo buferi 2018. gadā. Apskaroties uz Eiropas ekonomikas zonu kopumā, to valstu skaits, kas izmanto šo instrumentu, pieaug līdz sešām. Norvēģija un Īslande arī stiprina savu politiku šajā jomā. 2014. gadā ESRB izdevās rekomendācijas, sniedzot ieteikumus e, iestādēm saistībā ar precikliskā buferu likuma noteikšanu. Tas liecina par to, cik svarīgi ir, e, lai iestādes, kas nosaka šo likmi, būtu izmantojušas labu komunikācijas stratēģiju. Kaut arī politikas lēmumu saistībā ar šīm likmēm ir jauna, šāda komunikācija dara ko vairāk, ne tikai um, veido prognozējamību šādai politikai. Tās arī pastiprina eksante politikas izpratni un palīdz labāk pārvaldīt to, kas tiek sagaidīts. Kas attiecas uz negustamā īpašuma sektoru, mēs apspriedām ESRB valstīm specifiskos brīdinājumus saistībā ar riska faktoriem šajā nozarē. To mēs darījām pagājušo novembrī. Kopš tā laika dalību valstis ir stiprinājuši savus politikas ietvers, piemēram, Austrijā. Vai arī īstenojuši papildu pasākums attiecībā uz eh, eh, rezidentālo eh, nekustamā īpašuma sektoru, piemēram, Somijā. Lielākā daļa no dalību valsts ir izveidojuši pasākumus, kas vērs uz risku mazināšanu šajā sektorā, un daudz izmanto dažādas instrumentus, piemēram, makroprudenciāls pasākums, kas balstās uz uh, īpašu koncentrēšanos uz aizņēmējiem, citi savukārt uz aizdevējiem. Šobrīd ESRB veids riska analīzi Eiropas Savienības komerciālajā nekustamā īpašuma tirgū. Analīze apliecina, ka pietrūks datu šajā sektorā, līdz ar to ir grūti veikt makroprudenciālo monitoringu. Uh, Tādēļ es aicinu atbildīgās iestādes strādāt pie tā, lai tiktu īstenot CSRB rekomendācijas. SRB turpina uzraudzīt riskus Eiropas Savienības finanšu sistēmai un paliek galvenais fórums Eiropas iestādēm, kur koordinēt pasākumus, apmainīties ar pieredzi un veikt profesionālo salīdzināšanu vai izskatīšanu. Tagad pievērsīšos ESRB ziņojumam par eh, ietekmi uz finanšu stabilitāti, kur radīs IFRS 9 standarts. Kā jūs atceraties, eh, šo ziņojumu mēs izdevām reaģējot uz jautājumiem, kurus uzdev šī komiteja. Galvenās izmaiņas, kas izriet no IFRS 9 ieviešanas, ir pāreja no uh, gūto zaudējumu pieejas uz prognozētiem kredīt zaudējumu pieeju lai varētu izmērīt radīto ietekmi. Tas nozīmē, ka bankām būs jāatzīst e, traucējumi iepriekš. Piemēram, ņemt vērā slikto kredītu potenciālu negatīvo ietekmi. Tas nozīmē, ka situācija banku sektorā var uzlabot saulēcīgāk un daudz visaptverošāk nākotnes krīžu situācijās priekšlaicīgi identificējot iespējamos kredīt zaudējumus, ļaus izvairīties no tā, ka pasākumi tiek veikti par vēlu. Ja tiek identificēta šāda lejupslīde saulēcīgi, var samazināt prociklisko dabu. Un negatīva ietekme uz kredītiem varētu būt mazāka. Šāda pieeja ļautu arī mazināt e, tirgus bažas par kapitāla pietiekamību krīzes situācijā un tipiski tiek uztvērta kā pozitīva saistībā ar lielāku caurskatāmību un tirgus disciplīnas efektivitāti. Šādu iemeslu dēļ ziņojumā tiek secināts, ka IFRS 9 standarts būs ievērojams uzlabojums, it īpaši attiecībā uz NPL jeb slikto kredītu uzskaiti. Tomēr prognozēto kredīt zaudējumu pieejas izmantošana nozīmē to, ka bankām būs jārēģē uz informāciju, prognozējot attīstību nākotnē. Tas nozīmē, ka uzkrājumi zaudējumiem var pieaugt strauji, tad, kad pasliktinās ekonomikas apstākļi, kas var radīt e, savu, savā ziņā prociklisku ietekmi. Bet tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Tā skaitā pirmkārt to, cik lielā mērā šādu pasliktināšanos var iepriekš paredzēt. Līdz ar to ir jāizstrādā labi un uzticami modeļi. Otrakārt, nozaru un geogrāfiska diversifikācija aizdevumiem, kas ir bankas e, grāmatās, reģistros. Un treškārt, e, termiņi šiem aizdevumiem. SRB ziņojumā tiek izskatītas vairākas politikas, kas varētu būt efektīvas šādu, šādu prociklisko efektu risināšanai. Piemēram, stresa testi varētu būt izmantoti kā e, viens no veidiem, e, kā izmērīt to, cik lielā mērā negatīvu scenāriju gadījumā e, zaudējums varētu radīt e, šādas e, negatīvas scenārija īstenošanās un kāda kapitāla buferi būtu nepieciešama. Ja bankas e, var tikt galā ar šādiem negatīviem scenārijiem, tad visdrīzāk viņi tiks galā arī ar šādu situāciju, tad, kad iestādusies reāli šis negatīvais scenārijs, atbilstoši IFRS 9. Tāpat es vēlētos īsi apspriest arī mūsu aktivitātes saistībā ar nebanku sektoru. Iepriekšējā tikšanās reizē es uzsvēru to, cik svarīgi ir izmantot drošu atvesļošanas un sanācijas režīmu centrālām eh, līgumslēdzēju pusēm, jeb CCP likumdošana šajā jomā virzās uz priekšu, un e SRB piedalās šajā procesā, identificējot tās jomas, kur varētu uzlabot makroprudenciālos apsvērumu izmantošanas gadījumus. Piemēram, e SRB atzinums par uh, prezidentūras priekšlikumu projektu uzsver to, ka ir nepieciešams labāk sadarboties un koordinēt uh, darbību noregulējuma iestādēm, bankām un CCP jo CCP var nonākt grūtībās, ja banka eh, saskarās ar problēmām eh, un tādējādi rada problēmas arī pašam CCP. Tāpat ir jāņem vērā arī notiekošais apdrošināšanas jomā Eiropas Savienībā. Parastās bankrota eh, maksātnespējas procedūras nevienmēr ir atbilstošas politikas principiem un mērķiem saistībā ar finanšu stabilitāti. Tas nozīmē, ka var būt nepietiekami e, gatavi tam, ka liels apdrošinātājs e, bankrotē. Nīderlande un arī Francija veido šādus ietvarus, kas būtu stabilāki, tad, kad e, tās nesen saskārās ar problēmām eh, no liela konglomerātu puses eh, iepriekšējā globālā finanšu krīzē. Rumānija ir sagatavojusi visaptarošu ietvaru tad, kad saskārās ar problēmām diviem lieliem apdrošinātājiem 2014. un 2015. gadā. Noslēgumā Sacīšu, ka SRB savu darbību koncentrē arī uz to, lai analizētu un uzraudzītu Eiropas Savienības atvasināto instrumentu tirgu. Pateicoties globālai regulātoru reformai, transakcijām eh, ar atvasinātiem instrumentiem ir, eh, trans, šīs transakcijas ir jāpaziņo arī eh, tirzniecības repozitāriem. Eiropa tirgus infrastruktūras regulēja BMIR Eh, ir nodrošinājusi SRB piekļuvi eh, šādām, šādiem datiem attiecībā uz atvesināto instrumentu transakcijām, kas veido stūrakmenī procesā, kas ļaus uzlabot caurskatāmību šajā tirgū. Neskaroties uz tehniskajiem un konceptuālajiem izaicinājumiem, uh, kas izriet no unikālā veida, kā šī informācija tiek radīta. Šie dati jau ir pierādījuši to, ka tie ir ļoti nepieciešami, lai mēs labāk izpratu, izprastu, kā šie tirgi darbojas no sistēmiskās perspektīvas. Šāda iemesla dēļ ESRB īpaši koncentrējās uz datu infrastruktūras izstrādi un analītisko metožu izmantošanu, lai virzītos uz saulēcīgāku un detalizētāku uzraudzību šajos tirgos. Mūsu darbs šajā jomā virzas uz priekšu, un es ceru, ka varēšu ziņot jums par eh, progresu tad, kad tiksimies nākamreiz. Paldies, un tagad esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Liels paldies! Jā, ir uh, šis grāmatvedības uh, ietvars uh, uzlabojies un arī mēs esam devuši ieguldījumu šai darbā. Tagad vārds Prainam Heizam. Paldies! Sveicam jūs, priekšstādētāji Dragī, tagad kā SRB vadītāju. Tātad jautājums par makroprudenciāliem instrumentiem, ko var izmantot bankas, ko var pieprasīt regulātori kā papildus buferi, lai uh, uh darbotos pret cikliski. Es gribētu jautāt par programmas valstīm, kuras uh, piedzīvoja bezprecedenta uh, banku krīzi, un tā skaitā mana valsts īrija. Uh, jautājums ir par nekustamā īpašuma nozari. Mums uh, nav iespējams izvērtēt šīs papildu prasības uh, papildus buferiem attiecībā uz satricinājumu, ko izraisīja nekustamā īpašuma tirgus krahs. Tālāk šīs zemās procentu likmes ietekmē makroekonomisko situāciju. Es arī uzskatu, ka jūsu īstenotā kvantitatīvās atvieglošanas programma ir bijusi ļoti veiksmīga, lai uh, gan procentu likmes ir tik zemas, tad vajadzētu bij, būtu bijis jāsamazinās uzkrājuma apjomam, bet mēs konstatējam, ka valstīs vēl ir ļoti lieli uzkrājumi, un šo uzkrājuma apjoms vēl pieauga un cilvēki neinvestē savus ietaupījumus. Kā jūs skaidrojat, kādēļ šis uh, noguldījumu apjoms, uzkrājuma apjoms Eirozonā nav samazinājies arī pašreizējā situācijā? Un uh, kā tas viss sasaucas ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos? Paldies! Pirmais jautājums Um, mēs SRB pagājušajā gadā apstiprinājām uh, rekomendācijas par in, datu uzlabošanu par uh, privāto un komerciālo nekustamo īpašumu. Šeit joprojām ir atšķirīgi datu kopumi Eiropas Savienībā. Uh, nav kopīgas definīcijas, piemēram, svarīgiem riska rādītājiem, tādiem kā aizdevums pret vērtību, aizdevuma apjoms pret ienākumiem, šīs uh, attiecības un tādēļ ESRB vēlas izveidot harmonizētāku uh, Eh, ietvaru nekustamā īpašuma tirgus attīstībai Eiropā. Mēs eh, rekomendācijās ierosinām eh, kopīgi radītāju kopumu, lai izvērtētu nekustamā īpašuma nozares riskus un noteikti arī mērķus katram no šiem rādītājiem. Mēs uzskatām, ka regulāra datu apkopošana par šiem rādītājiem būtu jāveic uh, Eiropas līmenī. Un šobrīd ir arī divas uh, darba grupas izveidotas uh, gan Eirostatā, gan SRB. Protams, ir grūti pārvarēt šīs atšķirības. Uh, Eh, dažas uh, iestādes uh, darbojas enerģiskāk nekā citas, bet uh, tas ir ļoti būtiski, jo kopējā situācija ir tāda, ka ir ekspansīva monetārā politika un finansiālai un banku regulējumi Lācijai ir jāseko uh, šai uh, monetārai politikai, tad, tad šī attīstībai ir jābūt saskaņotai. Un tādēļ ir uh, nepieciešams stingrs banku un finansiālais regulējums. Par uzkrājumiem jāsaka, ka šis apjoms ir visai stabils, nav ne lieli pieaugumi, ne samazinājumi, tā kā zemās procentu likmes vismaz līdz šim kopumā. Protams, var būt, ka situācija ir atšķirīga dažādās valstīs, bet kopumā uh, noguldītāju uzvedību šīs procentu likmes nav ietekmējušas. Paldies vārds pervāņšai Beresai. Runājot par SRB, jūs nosaucāt tematus, kam pievērsāties gadskārtajā pārskatā. Jūs nemaz nerunājāt par Brexitu un par to, kā tas varētu ietekmēt finansiālo stabilitāti un kādus makroekonomiskos riskus tas varētu radīt. Protams, pirms nav uh, zināmi šī šķiršanās precīzi nosacījumi, ir grūti arī kaut ko prognozēt un spekulēt, bet, uh, nu, finanšu tirgi, domājot par uh, radīto vērtību, uh, Protams, eh, šeit Brexita ietekme noteikti būs jūtama. Gribētu zināt, kā jūs analizējat eh, šo situāciju tīpaši kontekstā, kad ir daudz nezināmo runājot par eh, arī procentu likmju attīstību. Tālāk par uh, Eh, SRB komisija varbūt arī bija paredzējusi pārskatīt pārvaldes struktūru, notika konsultācijas par iespējamām reformām, bet galu galā piedāvātais dokuments paredz nelielas korekcijas veikt e SRB pārvaldībā, vai jūsu prāt tas ir uh, pamatoti, ņemot vērā šīs struktūras gūto pieredzi, vai arī jūs vēlētos, lai mēs ejam tālāk šajā jomā un uh, uzlabotu ESRB pārvaldību. Paldies! Atbild uz pirmo jautājumu. Ir skaidrs ka Brexits nozīmē e, lielas eksistenciālas pārmaiņas. Valsts, kurā uh, ir izvietot lielākie finanšu tirgi, uh, izstājas. Šobrīd mēs nesaskatām lielus riskus. Viss atbildība ir, eh, liel, galvenā atbildība ir pareizi pārvaldīt šīs pārmaiņas, šo pārmaiņu procesu, lai tiktu viss sakārtots arī attiecībā uz atbildības pārdali un lai nebūtu apdraudēta vienotā tirgus eh, integritāte. Protams, uzdevums nav viegls, bet uh, Tieši to Eiropas pilsoņi sagaida no politiķiem. Šobrīd ir priekšlaicīgi paziņot, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, jo mums vēl nav uh, tādas konsolidētas sarunu vešanas platforma, bet nu varu minēt, uh, piemēram, jautājumu, kurš var radīt nopietnas problēmas, ja mēs kaut ko slikti pārvaldīsim. Tātad uh, līgumu pēctecība. Šeit ir runa par desmitiem miljoniem uh, līgumu par uh, procentu likmēm, banku garantijām un visiem eh, citiem saistītiem jautājumiem, eh, kā tas viss attīstīsies Brexit kontekstā. Ja abas puses varēs vienoties par to, kā atvieglot pārmaiņu procesu, tad viss norisināsies eh, labi, ja nē, tad viss šis process ir saistīts ar nopietniem riskiem. Šobrīd uh, sausais atlikums ir tāds, ka abām pusēm ir jāstrādā pie uh, tāda risinājuma, kas nodrošina uh, gludu pārēju, kas neapdro, neapdraudētu iekšējā tirgus darbību. Tālāk par komisijas priekšlikumiem attiecībā uz SRB veikto makroprudenciālo uzraudzību ņemot vērā plašo pārstāvniecību, kā notika konsultācijas un SRB darbību, nu es varu izteikt tikai vienu komentāru. Paplašinot SRB uh, dalību uz uh, iekļaujot uh, zinātnisko un konsultatīvo komiteju vadītājus, viņiem tika atņemtas balss tiesības, un manuprāt, varbūt tas nebūtu jāprasa, jo šie divi uh, priekšsēdētāji ir uh, divi neinstitucionālie neatkarīgie pārstāvji ESRB. Un Eiropas parlamenta atbalsts būtu nepieciešams, lai šo, šie abi priekšsēdētāji atgūtu savas valsts tiesības, un mēs tiešām to augstu vērtētu. Tagad vārds Notim Marijas. Paldies, dragi kungs, runāšu grieķu valodām. Man ir jautājums par uh, sliktajiem kredītiem. Kā jūs zināt, uh, Grieķijā ir ļoti sarežģīta situācija uh, pēc šīs programmas 25% IKP samazinājums, 21% bezdarbnieku. Uh, un 15-17% dzīvo zem nabadzības robežas. Tātad šajā situācijā ir tiešām grūti īstenot elektroniskās izsoles, jo Grieķi, Grieķi var zaudēt savas mājas, un es jautāju, ir aprēķināts, ka apmēram 25 miljārdi eiro ir uh, pārpalikums šajā aizdevuma programmā un 19,5% uh, tiks novirzīti bankām. Jautājums ir tāds, vai nevajadzētu izveidot īpašu fondu šiem sliktajiem kredītiem, uh, lai varētu apirkt šos kredītus 45 Uh, miljārdu eiro apmērā, lai um, Grieķi uh, varētu pamazām atmaksāt šos kredītus, lai viņi nezaudētu savas mājas un mājokļus. Un tālāk par kreditoru hierarhiju tā vietā, lai pārdotu šos kredītus laupītāju fondiem, tos varētu nodot īpašam fondam, lai īpašnieki nezaudētu savus īpašumus un varētu tātad kompensāciju saņemt no nāk Nacionālā fonda. Un es to uzdodu eh, šo jautājumu tādēļ, ka šie eh, elektroniskās izvēles varētu radīt milzīgas sociālās problēmas Grieķijā. Paldies. Es gribu teikt, ka mēs SRB neesam apsprieduši slikto kredītu situāciju Grieķijā un gribu teikt, ka arī dalību valstu kompetence ir eh, izlēmt, kā šos līdzekļus, šo naudu izlietot. Treškārt, ja eh, ir paredzēts šo naudu izmantot sliktajiem kredītiem, tad arī citās valstīs šādi kredīti pastāv. Ja eh, tas eh, tiks leģitimizēts, tad arī citas valstis varētu izvirzīt šādas prasības. Un es domāju, ka mums ir jānošķir uh, dažādas kategorijas, un Grieķijas valdība to arī dara. Ir trūcīgie, Tad ir cilvēki, kuri eh, sistemātiski nemaksā savus eh, parādus. Un, manuprāt, eh, slikto kredītu situācijas risināšanā ir jānodala šīs um, kategorijas. Nu, es nedomāju, ka ECB varētu ieteikt vai kaut atbalstīt kādu risinājumu, kas būtu labāks vai nē. Uh, runājot par uh, šīm izsolēm. Es uzskatu, ka ir jāsaglabā drošības garantijas trūcīgajiem. Tad ir jautājums, protams, vai valsts vēlas uh, subsidēt bankas, lai uh, mazinātu iespējamo negatīvo sociālo ietekmi. Paldies. Es turpinu, saka Marijas kungs. Mums ir 85 miljonu uh, aizdevums un 25 miljārdi paliks pār 19,5 miljārdi tiks novirzīt uz banku rekapitalizāciju, tātad no šiem atlikumiem varētu novirzīt īpaša fonda izveidei slikte, slikto kredītu pārvaldīšanai. Un mēs uzskatām, kā būtu iespējas tiešām uh, palīdzēt Grieķijas tautai. Atbilde. Nu, viss ir atkarīgs no naudas īpašniekiem. Tā nav Eiropas centrālā banka vai trojka, bet tās ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tagad vārds Tremozes kungam. Paldies. Priekšsēdētāji Dragi, par eh, peļņu nenesošiem um, kredītiem. Man ir jautājums, daudz, dažām valstīm tur ļoti daudz, tas rada problēmas uh, eh, ECB maksātspējai. Visu pirms uh, jāņem vērā, ka šie sliktie aizdevumi nāk no MVU. Daudzējādi no otras puses valstis, ko īpaši skar šo slikto kredītu problēma, Eh, ir valstis, kas eh, slikti īsteno maksājumu kavējumu direktīvu. Īpaši slikti. Tātad, ja mēs runājam par šo maksājumu kavējumu direktīvu un tās īstenošanu, te ir valstis, kur multinacionālas kompānijas um, eh, vēl sama, spē, var parādus maksāt 200 dienu laikā, nevis 60 dienu laikā, un nav nekādu sankciju, lai uh, viņu sauktu pie atbildības. Vai uh, tas ir nepareizi, vai varbūt man nav taisnība, varbūt ECB, tas ir varbūt um, ESRK ir pētējusi šo situāciju. Nē, es jums pilnīgi piekrītu. Daudzi peļņu nenesošie kredīti, ko ģenerē MVU, mm, jā, to izcelsmē vainojama ekonomiskā recesija. Recesijas apstākļos uh, kredītus neatmaksā uh, debitori. Jūs pieminat uh, multinacionālas kompānijas, bet arī valdības. Valdības nemaksā mēnešiem ilgi, gadiem ilgi. Tā kā varu tikai piekrist jūsu priekšlikumam. Peļņu nenesošiem kredītiem var būt eh, dažāda izcelsme, bet um, tas, ka te runa ir par maksājuma neveikšanu, un tas ir uh, tāds uh, vispārīgāks temats, uh, par ko atsevišķi ir vērts runāt un ko atsevišķi vērts koriģēt. Paldies, Palamas Lopes Birmeho. Paldies priekšsādātājiem. Labdien, dragi kungs. Atsaucos uz 16. gadu ziņojumu. Es ar kā ziņojumu tur norādīts, ka procentu likmes piesaistītas zemai ekonomikas izaugsmai. Uh, Vai jūs uh, nedomājat, ka tas izraisīs situācijas pasliktināšanu Eiropas Savienībā, ka tas tik sāsina problēmu un nav uzticēšanās es likumdošanai? Jūs improvizējāt banko populāru gadējumā, arī attiecībā Spāņu un Itāļu bankām ir zināms cinisms. Uh, jo zema ekonomikas izaugsme jūs to apzīmējat kā realitāti, kas nav saistīta jūsu politiku. Pirms dažiem mēnešiem jūs tā izteicāties runājot par Spānijas darba tirgu. Bet eh, jūsu reformai bija agresīva ietekme uz dzīves kvalitāti un darba kvalitāti. Mm, Tāpēc tiek īstenoti pasākumi, kas samazina algas, bet tieši zemas algas samazina turpmāk iekšējo patēriņu, mājasamniecību likviditāti un degradē visu finanšu sistēmu kopumā. Atbildēšu visu pirms zemes likmes un zema izaugsme. Tas ir finanšu stabilitātes risks eh, bankām. Nu, tas eh, aizvien mazāk un mazāk tā ir. Zemes procentu likmes ir veicinājušas eh, ļoti labu atlapšanu ekonomikām, lai kādas sakas šīm zemajām procentu likmēm būtu bilances lapās, tas viss tiek atsvērts. Mm, ar šo labo atlapšanu un šo labo dinamiku, kas ir ģenerēta, un attiecīgi um, labāk aizdevumu kreditēšanas kvalitāte bankam, sam, zaudējumu samazināšana un uh, banku sistēma soliditātes, uh, tas ir um, dzīvot spējīguma uzlabošana. Tas ir par pirmo jautājumu. Otrais jautājums Mūsu politikas dara taisni pretējo tam, ko jūs teicāt. Mūsu politikas um, neveicina zemas algas. Mēs uh, vēlamies, lai nominālas algas atkal pieaugtu. Mūsu politikas uz to ir vērstas. Mēs mēģinam šeit likvidēt visus robus un mūsu politika tieši atbildīga kopsumā dažiem citiem pasākumiem par attiecīgiem uzlabojumiem darba tirgu. Tik tālu par to. Vai Spānijas valdības rīcība uh, ietekmēs situāciju brīvajā tirgu un var jau paskatīties uz reālo situāciju, kas notiek ar nodarbinātību Spānijā, ar darba vietu radīšanu, ar bezdarba līmeni, ar uh, darba tirgus uh, statistikām. Uh, Varbūt uh, mēs vēlētos labāku kvalitāti, ātrumu atsevišķiem sektoriem, bet eh, šī attīstība, kā arī citur Eirozonā, ir visnotaļ eh, daudzsološa. Paldies! Jā, lūdzu, jums ir dažas sekundes. Turpiniet. Labi, nu man ļoti žēl. Jums vajadzētu padomāt vēlreiz par jūsu pasākumiem un par šo pasākumu īstenošanas sakām. Spānijas darba tirgu darba vietas, kas tiek radītas, ir um, nekvalitatīvas, algas ir zemas, uh, darbņēmēji nevar izdzīvot, eh, līdz ar to arī eh, ražīgums, darba ražīgums eh, pasliktinās, un Spānija vienkārši nevar, Spānijas ekonomika nevar atgūties. Mm, tas ir mm, atlapt. Jā, arī nominālas algas pieaug ļoti lēni, tas tā ir gan Spānijā, gan citur, mm, bet monetārā politika te nevar neko darīt. Monetārā uh, politika darbojas ar zemākām likmēm un uh, intensīvāku patēriņu, un to mēs nodrošinām, bet uh, kā mēs varam tagad uzlabot darba vietu kvalitāti? Monetārā politika to nevar. Vismaz uh, sākumā. Uh, ar laiku uzlabosies arī kvalitāte. kvalitāte. Uh, Tā tad eh, centrāla banka tie rīkojusies attiecīgi, bet ir eh, lietas, kas eh, vienkārši nav centrāla banka mandātā. Uh, I don't see a green speaker, so Mr. Coburn. Grazie, prezident. Paldies, un Kobarni kungs. Paldies, prieks jūs redzēt, draugi kungs. Um, Es redzēju, kas notiek ASV, tur zaļumplaukta protekcionisms. Jūs teicāt, ka tas rada draudus ekonomika, un es jums piekrītu. Protekcionisms rada riskus banku sistēmas stabilitātei. Varbūt jums vajadzētu atgriezties pie jūsu sniegtā padoma, aprēķinot riskus Vai paskatījāties, kāda ietekme var būt Katalonijas neatkarībai Spānijas valsts parādam un Spānijas banku sistēmai? Katalonija pārstāv ap 20% no Spānijas IKP. Tieši tāpat kā Brexits ietekmēto ES trauslas banku sistēmas Spānijā un Itālijā. Abas šīs valstis ir eh, ES finansējuma neto saņēmējas, un droši vien budžeta īsinājumi smagi skars abas valstis. Kā tad ir ar šo protekcionismu ES attiecībās ar Lielbritāniju? Ne tikai IKP no tā cietīs, un eh, arī aizdevumu likmes kļūs arī dārgāk piekļūt starptautiskiem finanšu tirgiem visiem dalībniekiem. Mēs uh, esam pētījuši es protekcionismu, un mēs redzam, ka 85% no es kapitāla uh, tirgiem uh, plūst caur Londonu, tā kā ekonomistiem vajadzētu pētīt Londonu. Un kolēģi saka, Londona kļuvusi par es investīciju banku. Ja Londona nepiedalās šajā procesā, uh, jūs liekat ciest visiem citiem dalībniekiem īpaši Spānijai, Itālijai. Un uh, tā ir problēma mm, visām valstīm un arī jūsu kolēģijai. Uh, vai jūs varat par to pakomentēt? Nu, es jums piekrītu. Brexits ir uh, tāds eksistenciālas nozīmes notikums, par ko jārunā, kas jāanalizē. Kāpēc eh, tas vēl nav noticis? Vismaz um, ehm, e SRK to nav darījusi. Mums vēl nav ieskata informācijas par sarunu platformu. Mēs zinām, tirgi ir ļoti nozīmīgi. Mm, paskatieties uz jebkādu finanšu tirgu sektoru. Uh, Mēs runājam par ļoti nozīmīgām summām, nozīmīgiem skaitļiem, tā kā mēs tam veltīsim nedalītu uzmanību, kad mums būs informācija par sarunām. Es jau teicu, šo pārēju var arī gludi organizēt, minimizējot negatīvas sakas, bet tas jādara nekompromitējot um, uh, mūsu tirgus integritāti. To vieglāk pateikt nekā izdarīt. ECB nepiedalās sarunās. Ja mēs sēdētu pie galda, starp citu, tas būtu ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Un tagad mēs skatāmies uz to, kā norit sarunas. Un uh, kad mums būs sīkāka informācija, ja mēs sāksim diskusiju, ECB mm, ir ļoti labs formāts. Mums uh, ir neatkarīgas balsis, mums ir uzraugi, mums ir eksperti. Mēs neierobežojamies uh, ne ar vienas valsts robežām. Tā kā lieliska vieta diskusijām. Labi, tad es turpināšu šķiet, uh, e, Ferhofstadt kungs un Barņē kungs baidās. Uh, uh, Nu, nu, neviens neuzdrošinās runāt, gaidot, um, kamēr izteiksies um, otrais. Um, šķiet, viņi plāno arī sodīt uh, Lielbritāniju par Brexit, un tas ir bīstami gan Spānijai, gan citiem Eiropas Savienībām. Varbūt jums vajadzētu viņam kaut ko ieteikt. Varbūt viņi, ja es uh, piedalos Brexita grupā. Uh, Nu, tā jums vajadzētu to izdarīt. Nē, mēs nevienu nevēlamies sodīt šajā grupā. Vēlamies taisnīgu darījumu, lai minimizētu negatīvas sakas. Bet Galtieri kungs, jūs aprun, aprunājieties ar viņiem. Man tas nav jādara, tur jau viss notiek. Labi, Zanīkungs. Zanīkungs. Paldies priekšsādātājiem. Dragīkungs, nu jūs tagad. Uh, ar mums runājat kā SRK priekšsādātājs. Un te svarīgs ir tieši šo finanšu pārskatu jautājums, par to valstis runā, augstā līmenī, un tas ir saistīts ar EDIS. kur daži pieprasa samazināt riska faktorus bankās, uh, pirms tiek veikta risku pārdale. Jūs zināt, ka EBS, um, eh, tas arī ESRK e ir iesniegusi um, ziņojumu par stresa testiem un to veikšanu. Mans jautājums skar riska potenciālu stabilitātei, finanšu sistēmas stabilitātei. Uh, Runājot par valstu līmeņa riska faktoriem, mm, kā jūs prognozējat turpmāko attīstību? Varētu pieprasīt papildu kapitālu bankām, tas būtu viens scenārijs. Piemēram, dažādas obligācijas ar dažādu riska pakāpi, vai varētu arī izvēlēties īpašu grāmatvedības metodi. Kādus riska faktorus jūs saskatāt finanšu sistēmām atkarībā no izvēlētās procedūras? Es tieši domāju par likviditāti banku sistēmām. Mums ir valstu obligācijas, kas ir pamatnodrošinājums ripo tirgiem. Un man interesē, kā tas var ietekmēt likviditāti. Un nākamais jautājums, ka spiedienu uz valstu obligāciju sistēmu dažās valstīs vai dažās banku sistēmās, kas jau cieš no spiediena. Vai valstis var emitēt uh, obligācijas un uh, laist tās tirgu, vai tur ir ierobežojumi paredzēti? Mm, paldies, ECB pozīcija ir šāda. Veikti pētījumi gan ECB, gan ESRK par tēmu. Un, um, ja ir, ja pastāv risks, mēs vēlamies samazināt uh, šo saikni starp um, uh, valsts līmeni un uh, banku grāmatvedību. Mēs vēlamies to darīt uh, ar svertu riska mm, faktoru palīdzību. Un, lai kāds nebūtu secinājums, mēs nevēlamies, lai mūsu bankas ciestu konkurencē no citām pasaules bankām. Tāpēc Bāzeles komitejā notiek šīs uh, sarunas jau kādu laiku, un secinājums pagaidām ir tāds, ka konsens nepastāv, lai panāktu globālo vienošanos. Tātad valstis, kas nav Eiropas valstis, ar citu jurisdikciju nepiekrīt. Un tad paredzēt šeit zināmas robežas, limitus vai arī šos svērtus indikātorus. Un tad Lai ko mēs nedarītu, mēs da rīkosimies piesardzīgi. Tātad mēs nevēlamies uh, uh, radikāli ierobežot neko, jāpanāk globāla vienošanās, ja Eiropa iet savu ceļu, vienošanās ir uh, ļoti piesardzīgi un likumīgi jāīsteno. Papildi jautājums um, turpina runātais. Eiropas iestādēm šeit ir jāvienojas. Man interesē, kas notiek ar iespējamu tirgus sagrozīšanu. ECB uh, uh, vēl 13. gadā par to bija komunikē, un tur runa bija par eh, valstu obligācijām un ar to saistīto risku eirozonai. Un kā tad var globāli vienoties, ja ārpus Eiropas Savienības šī problēma nepastāv? Jā, nu tāpēc jau saku, ka nav vienošanās pagaidām. Mm, bet tas ir svarīgi. Ja Eiropa iet savu ceļu, kā es teicu, uh, jābūt drošiem, ka mūsu bankas necietīs, uh, konkurējot ar pasaules bankām mūsu likumdošanas dēļ. Tāpēc globāla vienošanās mums labāk patiktu. Tā arī ir šīs palātas uh, nostāja runājot par šo Bāzeles komitejas likumdošanas procesu Kircos kungs. Paldies priekšsādātājiem. Kā ir ar uh, sistēmiskiem riskiem? cilvēkiem nekustamā īpašuma sektorā. Mēs runājam par valsts risku, valsts līmenī vai par lokalizētiem specifiskiem riska faktoriem. Otrais jautājums ir politisks, bet man ir pienākums uzdot šo jautājumu. Jums ir uh, tad saprātīga pieeja sistēmiskiem riskiem, bet vai jūs nebaidāties, ka būsiet vientuļš nākotnē, jo valda politiskā nenoteiktība Brexita dēļ, uh, piemēram, mm, uh, Vācijā, Austrijā, nu te kolēģi nav varbūt klāt, jo viņam problēmas ar koalīcijas veidošanu, bet mums ir uh, pretrunas starp Madrīdi un Barcelonu. Um, grūti saprast, kas notiek vēlēšanām daudzās valstīs, politiska nestabilitāte, var sakot, vai tā var palielināt vai padziļināt šo sistēmiskos riskus. Kā jūs uh, prognozējat šo politisko attīstību? Paldies, sākšu ar otro jautājumu. Mūsu pieredze divu, pēdējo divu gadu laikā ir pretēja Atcerieties, cilvēki prognozēja šausmīgas katastrofas pēc Brexita. Nepārvaramas problēmas ar Eiropas likumdošanu, grūtības uh, vēlēšanu norisi, bet uh, mēs redzam, ka mūsu valstis ir dzīvot spējīgas, ir eh, izturīgas un eh, var daudz ko pārvarēt. Un, protams, eh, nav kristāla bumbas mums, nevaram mm, paredzēt, kas notiks. nezinām, vai šie noteikumi tiešām būs tādi neatgriezniski, bet mm, pagaidām tik slikti viss neizskatās. Tad ESRK eh, e vērtējums par eh, mājokļu tirgu. Tur cenas ir taisnīgas visā Eiropas Savienībā, bet es ar kā tagad izsniegus astoņus brīdinājumus pagājušo gadu par atsevišķām valstīm, identificējot eh, vidē termiņā riska faktorus mājokļu tirgu. Un daži brīdinājumi skar to, ka mā, mājasāmniecībām grūti atmaksāt um, parādus, un uh, arī cenu dinamika ir tāda ļoti slikta. Valstis, uh, Dānija, Somija rēģēja uh, ar šo riska svēršanas pielāgošanu, mm, arī Zviedrijā daži amortizācijas pasākumi tiek eh, izmantoti. Nu, kā principā var būt um, dažiem riska faktoriem, bet principā cenas ir taisnīgas. Un Morgano kungs pēdējais. Paldies. Labdien, draugi kungs. Es uh, vēlos. Uh, runāt par šiem, šiem ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem. Mēs gaidām, tas ir mums būs jāskata komisijas normatīvas priekšlikums šajā kontekstā. Uh, Kā jūsu kolēģija skatīs šo priekšlikumu, lai šiem SBBS dokumentiem tiešām būtu trīskāršais A reitings un lai nebūtu problēma ar likviditāti? Un vai jūs uzskatāt, ka šādu vērtspapīru emitēšana varētu negatīvi ietekmēt uh, obligāciju likviditāti vai destabilizēt finanšu stabilitāti Eirozonā? Uh, Un tad jūs uh, runājāt par uh, peļņu nenesošiem kredītiem, cik svarīgi ir atrisināt šo problēmu. Un ja šeit mēs neparedzam attiecīgus instrumentus, cik tas uh, apdraud visu sistēmu. Un vai jūs uzskatāt, ka es izvēlējusies pareizu ceļu uz priekšu, kombinējot pasākumus, piemēram, uh, Backstops varbūt ir jāparedz likumdošanas um, ceļā. Un kādu noteikumu jāpiemēro jauniem kredītiem un aizdevumiem? Es piekrītu komisijas priekšlikumam šajā ziņā. Un es jau teicu, tas, kas mums ir vajadzīgs, ir konsolidēti centieni visiem dalībniekiem, uzraugiem, bankām, un arī valdībām. Jāparedz korekts ietvars, eh, lai atrisinātu vienreiz šo peļņu nenesošo kredītu problēmu arī komisijai un eh, dalību valstīm visiem jāpiedalās, lai atrisinātu šo problēmu. Tāpat laikā neradot risku stabilitātei no kā cilvēkiem ir bail. Es piekrītu komisijai. Par citu jautājumu mums nepieciešami droši aktīvi. Gan Eiropa, Eiropai, tātad vis, visai pārējai pasaulē tie jau ir. Tie ir ļoti vajadzīgi mūsu tirgiem. Tātad drošu aktīvu meklēšana ir pamatota vai šis specifiskais instruments atbilst mm, kritērijam, to skatīs vispār Evalde nākamajā mēnesī. Un tad paskatīsimies uz pētījumu, vai to varēs publiskot un kādā veidā. Un pēc šīs diskusijas mēs eh, skatīsimies, ko darīt tālāk. Bet droši aktīvi mums ir vajadzīgi, līdz ar to meklējumi turpināsies. Varbūt dažas lietas ir jāmaina, mm, jāaktualizē, vai varbūt jāpatur arī statusu quo, bet mēs turpinām strādāt pie šīs problēmas risināšanas. Paldies! Šī bija ļoti gara viedokļa apmaiņa, bet noteikti ļoti noderīga. Paldies priekšsēdētājiem Dragiem par ierašanos, par pozitīvo viedokļu apmaiņu ar šīs komitejas locekļiem, kas ir ļoti svarīgi, eh, lai mēs gūtu vienotu izpratni par izaugsmu. Paldies!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

Ah, okay. so last... Un tad pārējām pie darba kārtības pēdējā punkta. Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformā ziņojuma projekta prezentācija mūsu atzinumam. Referents ir Luigi Morgano. Lūdzu, jums vārds. Grazie, grazie, prezidente. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem, kuri palika zālē, it īpaši ēnu referenti. Es esmu pārliecināts, ka esat iepazinušies ar šo atzinumu projektu, kur sagatavoja budžeta komiteja tāpēc es izskicēšu tikai būtiskākos punktus. Eiropas Savienības budžeta finansēšanas problēmas ir ļoti būtiskas, ne tikai tādēļ, ka ir jāņem vērā Brexit ietekme, bet problēma ir saistīta ar Eiropas Savienības iestādēm. Balstoties uz Bostonas uh, teiz dzeršanas precedenta lozunga nekādas nodokļu aplikšanas bez pārstāvniecības, tad ir nepieciešams izveidot sistēmu, kuros, kurā līdzekļu pārvaldīšana ir daudz efektīvāka, ja balstās uz pašu resursiem, un tad ar samazinātos arī dalību valstu iemaksas. Ko tad es tekstā esmu paredzējis atsevišķus resursus Eirozonai un resursus, e, kas var tikt e, labāk izmantoti visā Eiropas Savienībā. Piemēram, Eirozonā es ierosinu Banku Savienības pabeigšanas kontekstā atsevišķu nodevu no bankām, kas tiktu iekasēta, un e, arī atsevišķu maksājumu kapitāla tirgus savienībā. Eiropas Savienībai kopumā savukārt esmu paredzējis e, vienotu nodokli uzņēmumiem, līdzīgi kā PVN, lai nodalītu finansēšanu un izdevumus Eiropas Savienības budžetā. Un arī pasākumi paredzēti, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu. Mēs arī nevaram ignorēt to, ka Eiropas iedzīvotāji vēlas Eiropu kā kopienu, nevis kā dalību valstu summu, eh, rīkojoties pret bezdarbu, veicinot investīcijas, un tādēļ mums ir nepieciešams garantēt drošību Eiropas Savienībā, un šīs kopējās publiskās Eiropas Savienības vērtības būtu jāfinansē no Eiropas Savienības pašu resursiem, kurus kontrolē likumdevēji. Saistībā ar grozījumiem es vēlētos precizēt, kur publiskie šie iegūmi, kas būtu mūsu komitejas kompetencija, būtu finansējumi no pašu resursiem un kādā veidā tas būtu darāms. Un visbeidzot, kā mēs to esam pieredzējuši nacionālā līmenī, ir skaidrs, ka nodokļu ieņēmumi ir saistīvi, saistīti ar svārstībām ekonomiskajā ciklā. Uh, lai izveidotu lielāku atbildību un nebūtu nepieciešams eh, prasīt no dalību valstīm papildu iemaksas, jo dalību valsts jau paši saskarās ar problēmām. Mums ir jādod Eiropas Savienībai iespējai izdot parādu dokumentus, parādu instrumentus, respektīvi. Paldies par jūsu uzmanību un ar nepacietību gaidu jūsu komentārus. Paldies! Pirmais EPP vārdā, kas runās, ir Ivana Maletič. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties referentam, Luidžu Morgāno kungam. Paldies par sagatavoto atzinumu. Manuprāt, mums šeit ir darīšana ar ļoti lielu izaicinājumu. Fakts ir tāds, ka ar Brexit samazināsies Eiropas Savienības budžets. Mums ir jādomā par to, kā reaģēt uz šiem jaunajiem izaicinājumiem. Pat ja daži no tiem nav jauni vairs - migrācija, drošības jomā, kā stiprināt eirozonu, Eiropas vienoto tirgu un visus citus jautājumus, eh, kas mums ir jārisina. Tāpat laikā jāparūpēs arī par esošajām politikām, piemēram, kohēzijas politika, kas būtu arī turpmāk jāstiprina, nevis jāsamazina. Jo mums ir nepieciešama reāla konverģence mm, tām valstīm, kas atpaliek, ja mēs tiešām vēlamies spēcīgu Eiropas Savienības monetāro savienību nākotnē. Lēmumi par Eiropas Savienības budžetu nebūs viegli, un neesmu pārliecināta, ka varam sacīt, ka ar Brexit un to, ka Eiropas budžets būs mazāks, ka mēs e, varam teikt, ka ja mēs vēlamies lielāku budžetu, tad mums ir jādomā par jauniem resursiem vai esošo iemaksu palielināšanu. Tagad paskatoties uz ierosinājumiem, kurus izstrādāja augsta līmeņa darba grupa pašu resursu jautājumos, tad viņi, protams, mēģina padarīt pašu resursu sistēmu vienkāršāku, stabilāku, caurskatāmāku, autonomāku. Nu, tas ir tas, ko arī mēs visi vēlētos redzēt. Viņi ierosina samazināt gājienī daļu, kas nozīmē, ka Eiropas budžets būtu autonomāks. Viņi arī ierosina nepielietot korekciju mehānismu, aizvietot pašreizējo PVN, uz PVN balstīt resursus aizstāt ar transfēriem, īstiem transfēriem. Mēs ar Mario Draghi diskusijā tieši apspriedām to, vai mums būtu jāatbalsta uh, tas, ka daļa no ECB peļņas tiek iemaksāta ES budžetā un tad arī finanšu transakciju nodevu vai cita veida nodevu. Tā kā mūsu priekšā ir svarīgi lēmumi, mums vajadzētu analizēt to, cik paveicams un cik īstenojams ir visas šīs rekomendācijas. Un kāds būs šis gala priekšlikums, kuru mēs tad komunicēsim, paziņosim iedzīvotājiem, jo tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, jo šajos gados, jā, mums ir izaugsme, bet tā ir lēna, un prognozes liecina, ka tā tas turpināsies. Produktivitāte ir zema, un tāpēc nav arī jūtams pieaugums algās. Mums nav iespējas sagaidīt milzīgu atbalstu sabiedrībā. Uh, šāda veida izmaiņām pašu resursu sistēmā, kas eh, tīpaši, ja tās vērstas uz nacionālo iemaksu palielināšanu vai jaunu nodokļu ieviešanu. Tāpat mums vajadzētu arī vienkāršot un skaidrot, kas tiks sasniegts ar šo jauno sistēmu pašu resursiem un kādi ir iegūmi pašiem iedzīvotājiem. Paldies! Paldies! Līve Vernika. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu Enrika Kavešombona vārdā. Godātais referenti, godātie ēnu referenti, es uzskatu, ka Eiropas Savienības budžets ir jāskata kā kopējs eh, eh, politikas instruments, kā pārvarēt krīzes un koordinētu nacionālos centienus atjaunot izaugsmi un radīt nodarbinātību visā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības budžets pamatā ir investīcija budžets. Elastīgums, īstermiņa krīzes intervencēm joprojām ir viens no trūkumiem, kas ir jāatrisina. Budžeta, budžets ir pārāk mazs precikliskai stabilizācijai. Kā atbalstītājs Monti ziņojumam, es atbalstu jaunus pašu resursus, kas palīdzēs īstenot Eiropas Savienības politiku un atbalstītu eh, šīs politikas mērķis. Kopumā atbalstu idejas, kuras referents ir iekļauts šajā ziņojumā. Galvenie instrumenti, kurus ierosina referents, var palīdzēt uzlabot vienotā tirgus funkcionēšanu, ja tie ierobežo nekoordinētu nodokļu uzlikšanu, tādējādi sarojot saiti starp Eiropas Savienības projektu īstenošanu un to finansēšanu. Lielāka harmonizācija ir nepieciešama, lai veicinātu taisnīgāku nodokļu uzlikšanu un palīdzētu cīnīties ar krāpniecību nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Gatavojos iesniegt grozījumus, ar kuriem precizēšu dažas koncepcijas, it īpaši uzsverot nepieciešamību izveidot īstu Eiropas Savienības valūtas fondu, kas balstotos uz Eiropas Savienības likumdošanu. Ar nepacietību gaidu iespēju apspriest šīs idejas ar citām grupām. Paldies! for the GUE. GUE pārstāvi. Lūdzu. Bermeho kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es runāšu Miegela Viegaša vārdā, kurš ir ēnu referents šim ziņojumam, bet diemžēl nevarēju šo pēcpusdienu šeit būt. Mēs uzskatām, ka jaunas ienākumu plūsmas atrašana, balstoties uz finanšu transakciju nodevu vai uzņēmumu nodokli, lai cilvēki maksātu tur nodokli, kur pelna. Tie ir pareizi principi. Bet tam nevajadzētu būt galvenajam uzsvaram saistībā ar Eiropas Savienības budžeta reformu. Mēs joprojām uzskatām, ka dalību valstu uh, iemaksas garantētu progresīvo dabu budžetā. Tā, tas arī jāturpina balstoties uz nacionālajām nodokļu sistēmām. Ja mēs to nedarīsim, tad man bail, ka uh, reforma eh, paplašinās tikai regresīvos nodokļus kā PVN, kas, radot, eh, eh, kas radītu lielāku nevienlīdzību. Tāpat mēs esam pret priekšlikumiem, kas vērsti uz reformām saistībā ar ekonomisko pārvaldību. Tā skaitā Eirozonai veidot savu budžeta kapacitāti un savu finanšu ministriju. Tāpat esam pret to, ka tiek mar marķēti jauni resursi kas ļautu kandidātu valstīm uz iestāšanos Eirozonā eh, veikt eh, jaunas neoliberālas eh, reformas. Mums nevajadzētu nodarboties ar šantāžu, piespiežot viņu dalību valstis šajā procesā graud sociālās sistēmas. Baseikalts, paldies! Paldies referentam par darbu pie šī atzinuma kas ir tādā virzienā, kurš zaļie varēs atbalstīt. Mēs kritiski vērojam eh, šo eh, priekšlikumu aizstāt GNI eh, šo kritēriju. Protams, par pašu resursiem ir daudz kas sakāms, ETS ieņēmumi un citām līdzīgām lietām, tā, par tām arī būtu jārunā, tas tikai loģiski, mēs to noteikti darīsim. Tāpat būs arī grozījums saistībā ar sodiem, kas izrietēs no ES tiesas spriedumiem. Tas arī varētu būt par uh, vienu elementu šajā pašresursu sistēmā. Tā kā šobrīd vēlamies paust tikai vispārīgu atbalstu eh, referentu izvēlētajiem virzienam, zaļie atbalsta šo atzinumu. Ir nepieciešams eh, kopējo finanšu sistēmu Eiropas Savienībā padarīt skaidrāku. Mums ir tikai viens jautājums saistībā ar ceturto punktu, kurā referents piemin, ka Eiropas Savienībai ir jāspēj eh, izdot 0% eh, riska aktīvus. Vai tas ir iespējams vispār bez grozījumiem līgumā, jo līgumā ir ierakstīts, ka Eiropas Savienība nevar uzņemties parādus? Vai tas vispār līdz ar to ir iespējams šobrīd? Bet savādāk eh, atbalstam referentu precizēsim dažas daļas, bet kopumā atbalsts no mūsu puses. Kā jūs zināt, turpin priekšsēdētājs EFSM var izdot um, parāda, uh, parāda vērtspapīrus pašreizējās ierobežojumos. Bet jā, tas nav tik vienkārši. Divas personas ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Es aicināšu jūs izteikties īsi. Ramons uh, Regija Tondo. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām divas minūtes tikai. Vispirms paldies kolēģim Morgānau par sagatavotu ziņojumu. Un otrkārt vēlos uzsvērt to, cik svarīgs šis jautājums ir mums. It īpaši vēlos paust savu pārsteigumu par pozīciju, kas iet pretrunā ar goe pozīciju. Man izskatās, ka tas ir kaut kas ļoti pozitīvs Eiropai. Mums ir jānodrošina, ka budžets paliek lielāks. Ne tikai saistībā ar peļņu dalību valstīm, bet arī saistībā ar Eiropas resursu pieejamību. Tas ir daudz progresīvāk. Tā ir tā pieeja, kas mums ir nepieciešama Eiropas Savienības nākotnē. Mums ir jānodrošina, ka Eiropā ir savi resursi. un ka tā balstās ne tikai no tā, ko iemaksā katra dalībvalsts, domājot par to, ko saņems atpakaļ, bet arī domājot par to, ka Eiropas Savienības budžetam ir jābalstās uz saviem resursiem. Man tas ļoti svarīgi, man tāpēc ļoti dīvaini bija dzirdēt goja viedokli, un Morgano kungam varu sacīt tikai sekojošo. Pirmkārt, mums ir nepieciešams iestrādāt šeit Eiropas komisijas pārdomu dokumentu par nākotnes finansēšanas eh, scenārijiem, jo šajā dokumentā tika runāts par nākotnes finanšu ietvaru, par dažādām iespējām eh, atrast jaunas finansēšanas plūsmas. Un otrkārt mums ir uh, arī saistībā ar Eiropas Savienības budžeta spējām reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, migrāciju, sociālo pīlāru, Eiropas aizsardzību, visam šim jomām jāspēj reaģēt. Līdz ar to mums ir nepieciešams rīkoties. Un visbeidzot, uzskatu, ka mums ir nepieciešams pieminēt arī citas eh, plūsmas, piemēram, eh, muitas tarifi un pārobežu PVN varam atbalstīt Morgāno kungu. Permanš Beres. Paldies. Es uh, arī augstu vērtēju referenta viedokli, bet es gribu teikt, ka runa ir par atzinumu sadaļā pašu resursi un nevis pie izdevām, izdevumiem. Tātad uh, būtībā eh, kohēzijas politikai nav vietas šai ziņojumā bet runājot par uh, izvairīšanos no nodokļu samaksas, tas gan ir izšķiroši svarīgi. Tā ir mūsu kompetence, ir jāpadara stingrāk šie formulējumi. Tālāk par eirozonas finanšu ministru Es nedomāju, ka mums vajadzētu atkal atvērt šīs diskusijas par e, Eiropas monetāro fondu, jo pretējā gadījumā rastos iespējas, ka, nu, budžeta komitejas ziņojumā visi šie jautājumi ir jāizdiskutē, runājot par turpmāko attīstību. Es domāju, ka nē, tam nav vietas mūsu atzinumā, bet uh, gan domājot par komisijas priekšlikumu un likumdevēju balstītiem priekšlikumiem par eirozonas nākotni, un, un tā tur būs tā īstā vieta par šiem jautājumiem runāt. Paldies, tagad vārds referentam noslēguma komentāriem. Paldies visiem, kur piedalījās debatēs. Jā, tas ir uh, svarīgs politisks solis, un mūsu uzdevums ir sniegt atzinumu budžeta komitejai. Protams, mēs neesam tie, kas uh, uh, šo jautājumu izšķir, bet mums ir jāprecizē, jāpārvar domstarpības tātad par kohēziju, par iespēju tikt galā ar jauniem izaicinājumiem un jāpatur prātā arī kolēģu minētās problēmas. Tālāk jautājums par to, kā varētu vēl turpmāk izvērtēt, cik realizējami un ilgspējīgi ir Monti komisijas izteiktie priekšlikumi. Vai arī atsauc uz drāgī teikto. Mums ir jāsaprot, ko tad darīsim ar pašu resursiem. Un gluži personāls komentārs, personisks komentārs. Ļoti pareizi tika pieminēts sociālais pīlārs. Un uh, šeit ir ņemtas uh, vērā arī parlamenta paustās bāžas par vairākiem jautājumiem, tātad šeit nekādu domstarpību nevajadzētu būt. Un tādēļ pie tā nepakavēšos šobrīd vairāk. Es domāju, ka ar grozījumu starpniecību mēs varēsim paust savu viedokli un cerams, ka tas gūs arī atbalstu. Mēs esam uz pareizā ceļa un mēs varam dot arī savu ieguldījumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, Tagad grafiks, grafi, e, grozījuma iesniegšanas termiņš 7. decembris, tie tiks izskatīti 24. janvārī un arī balsojums notiks tajā pašā dienā. Mēs vēl nezinām, kāds ir budžeta komitejas um, grafiks. Paldies, e, sēde slēgta un atsāksim darbu rīt 8 no rīta. 8.15 mums ir kopīga sēde ar Lībe komiteju. Paldies visiem!